Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, es izniegšu jūs sveicu šorīt sanāksmē. Man tikko kā bija sanāksme ar Turcijas vēstnieku, kurš mani informēja par situāciju Sīrijā, ne jau tikai Kiprā, nē, īstenībā jau Kiprā. To es tikai teicu, tāpēc kolēģis Kasolīdis eh, sēž man priekšā tieši. Un es arī teicu šajā tikšanās reizē, ka mēs, ņemot vērā visas problēmas, visas sarežģījumus jautājumā eh, par Sīrijas robežām, saskatām tomēr solidaritāti, un mēs domājam, ka mēs kā Eiropieši ņemot vērā bēgļu skaitu, mums ir jāparāda, kas šeit eh, notiek, eh, gan caur dažādām institūcijām, gan arī dalībvalstīm, ka mēs varam sniegt atbalstu. Un vienlaikus tika sniegt informācija, ko mēs vakar paplašinātājā uh, valdes sanāksmē no, nolēmām, ka nākamgad AFED delegācija mēs vēlamies nosūtīt uz Turciju. Manuprāt, šajā laika punktā tas bija pareizais vēstījums. Visi problēmas, kas mums ir bijušas arī par uh, dalības problēmu, es gribētu īpaši uzsvērt, ka ir ļoti daudz iemesli. Gan no Turcijas puses raugoties, gan no Eiropas puses eh, raugoties, kādai Turcijai būtu jābūt rietumu partnerībā. Es uzskatu, ka Turcija ir ļoti svarīgāks partneris. Jāparaugās vienkārši uz kārtas, kas notiek šajā reģionā. Tādēļ arī visas problēmas, gan pamatotas, gan nepamatotas, eh, eh, iestāšanās uh, procedūrā, bet tām jāstrādā ar pietiekamu jūtīgumu. Es priecājos, vismaz, ka mēs daļēju aspektu mēs spēnēm ar ārlietu uh, eh, darbī, ārējās darbības dienesta uh, eh, ģenerāla direktora Pierre Remo. Mēs uh, viņu esam uzaicinājušies pa, uh, to darīt, un es ļoti priecājos, ka viņš ir gatavs mūs sniegt pārskatu par situāciju Sīrijā pie Turcijas, Sīrijas robežas. Uh, un arī par eh, lietām, kas notiek eh, Libānā un Jordānijā. Arī eh, ANO drošies padomē vajadzētu panākt vienotu nostāju. Tur ir arī Krievijas un Ķīnas nostāja un Sīrijas lidmašīnas piespieda nosēšanās. Eh, tur ir arī šis jautājums, kas acīm redzot eh, militārus eh, ieročus pārveda no Krievijas šī Sīrijas lidmašīna. Un Turcijas rīcība šajā situācijā bija starptautisko tiesību viedokļa atļauta, leģitīma. Tādēļ tur jāparaugās. Un es priecāju tos, ja Piers Remo mums sniegtu informāciju tagad Eh, par situāciju, cik vien tas šodien ir iespējams sniegt tik plašu informāciju. Sīnīgs, paldies, tagad jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsādātāji. Es izteikšos eh, īsi savās sākotnējās piezīmēs, jo, manuprāt, interesantākais deputātiem eh, būs noteikti uzdot jautājumus, un es tad centīšos uz tiem atbildēt, ja spēšu. Uh, Varbūt vienkārši sniegšu jums uh, informāciju par tagadējo situāciju. Augstā pārstāve šeit bija otrdien pie jums un noteikti sniedza jums jau ļoti visaptverošu ainu, aprakstot, kas notiek. Varbūt paraugoties uz uh, dažādajām problēmas dimensijām, varētu kaut ko pateikt. Tātad sniegšu jums jaunāko informāciju, nerunāšu par to, ko jūs jau zināt. Kas šobrīd varbūt ir uh, vissteidzamākais uh, jautājums, steidzamākā dimensija ir humanā, humanitārā situācija un humanā palīdzība. Kā jūs zināsiet, mēs kā Eiropas Savienība esam um, apņēmušies sniegt papildus 50 miljonu eiro, lai palīdzētu uh, bēgļiem un arī iekšzemes bēgļiem Sīrijā, kas ir vairāk kā 2,5 miljoni cilvēku. Un tā e, kļūst par milzīgu problēmu mums visiem. E, šobrīd viena no idejām, kas uh, cirkulē, ir vairākas idejas, uh, Tātad viena ideja dalību valstu vidū ir tāda, ka mums vajadzētu paraudzīties, kā mūsu palīdzība varētu tieši tikt nosūtīta cilvēkiem valstī. Lielākā daļa no humanās palīdzības nonāk pie bēgļiem pie robežas, Libānu, Jordāniju, Turciju tikko minēja priekšsādātājs, arī Irāku šeit jāmin, bet jāraugās arī, kā mēs varētu sniegt palīdzību un atbalstu Eh, iedzīvotājiem valsts iekšienē, jo situācija, protams, ir tāda, ka palīdzība šiem iedzīvotājiem, protams, ir sarežģītāka. Tātad ir dažādas idejas par to, kā mēs varētu sniegt palīdzību vietējām pārvaldes iestādēm eh, atbrīvotajā zonā un par to, kā mēs varētu Uh, nodrošināt labāku drošības situāciju slimnīcās, piemēram. Vairākas valdības ir nākušas klajā ar dažādām idejām, ir diskusijas arī ANO, un šis jautājums tiks apspriests arī ārlietu padomē nākam pirmdien. To minēs dažas dalība valsts. Mēs uh, kopā ar draugiem no ECO, no DEFCO uh, cieši skatām šo jautājumu un arī no juridiskā viedokļa to skatām, ņemot vērā visus eh, dažādos eh, finanšu noteikumus un citus ierobežojumus, kas varētu attiekties uz šo jautājumu. Kas attiec uz okupāciju, tagadējā militārā situācija, tur jāmin uh, vairākas lietas, tikko Elmārs to jau pieminēja pirms dažām minūtēm. Uh, Tātad ir šīs te apšaudes starp Sīriju un Turciju, kas turpinās jau gandrīz nedēļu, nekas nav gan noticis pēdējās dienas laikā. Bet Turcijas iestādes tiešām uh, cenšas uh, uzsvērt, ka tās neļaus uh, Sīrijas uh, armijai veikt apšaudus Turcijas teritorijā. Turcijas uh, iestādes uh, ir saņēmušas arī no ANO, NATO un arī no Eiropas Savienības uh, solidaritātes apliecinājumus, un uh, mēs, protams, vērojam šo situāciju ļoti uzmanīgi. Tad par sankciju jautājumu, kas vakar uh, notika vienā no Turcijas lidostām lidmašīna no Sīrijas veica piespiedu nolaišanos, lai um, inspicētu kravu. No juridiskā viedokļa mēs to visu arī vērojam ļoti uh, cieši, un pirmais izvērtējums šai situācijai mūsuprāt ir tāds, ka nacionālās iestādes drīkst, uh, tātad, ja tiek ieviestas sankcijas, uh, drīkst pārbaudīt, kā tās tiek ieviestas, un drīkst arī detalizētāk uh, skatīt šos jautājumus. Uh, skatoties, kas Turcijā ir iespējams. Mums nav vairāk informācijas eh, par to, kas ir izplatīts plašsaziņas līdzekļos, par to ekipējumu, kas tika izņemts no šīs lidmašīnas. Mēs ceram turpmākajās dažās dienās vairāk par to uzzināt, vispēcot par sankcijām. Mums būs papildus sankciju pakete, ko vajadzētu pieņemt ārlietu padomē pirmdien, bet diskusijas joprojām turpinās darba rukup līmenī, un šodien vai rīt uh, politikas un drošības komitejā un korapēra līmenī tas turpināsies. Tur aizvien uh, vairāk uh, cilvēki tiek ieliksti vīzu aizliegumu sarakstā, un arī ekonomiskās sankcijas varētu tikt apsvērtas, uh, ja ir šāda iespēja. Uh, jo jūs jau zināt, ka virkne sankciju jau ir spēkā kopš pagājušā gada. Runājot par opozīciju, ir viena iniciatīva, kam mēs ļoti cieši sekojam, tā ir eh, Katāras iestāžu uzsāktā iniciatīva, proti viņi organizē uh, nākamnedēļ Katārā tādu ļoti plašu tikšanos uh, Tur būs pārstāvji no Sīrijas Nacionālās padomas ļoti lielā skaitā, varbūt pat gandrīz 400 cilvēku ar mērķi pastiprināt uh, Sīrijas Nacionālās padomas uh, pilnvaras un uh, autoritāti. Tas ir process, kas kādu laiku jau turpinās, un uh, Mēs eh, visi ceram, ka tam būs veiksmīgs rezultāts, bet eh, šī tikšanās, eh, tur nebūs tikai Sīrijas Nacionālās padomas pārstāv, bet arī no citām opozīcijas grupām un jo īpaši no iekšējās opozīcijas, viņi visi ir ielūgti, lai paraudzītos, vai viņi var vienoties par to, kāds tad varētu būt uh, rezultāts šiem te opozīcijas jautājumam proti, ka varētu sākt uh, kopīgu platformu, bet uh, līdz šim nav vēl panākta vienošanās par to. Un šis būs vēl viens mēģinājums panākt vienošanos uh, par šo jautājumu un panākt vienošanos arī par to, ko darīt pēc tam, kad šī platforma tiks izveidot. Un paraudzīties arī, kā opozīcija varētu izveidot kādu struktūru, kur būtu pārstāvēti uh, visi opozīcijas elementi. Tātad mums ir ļoti cieši jāsako šai situācijai, sadarbojoties ar Arābu līgu un ar visām kaimiņu valstīm, kas ir um, aktīvi iesaistījušās uh, šajā opozīcijas jautājumā. Vispēcot par diplomātiskiem jautājumiem. Jau kādu laiku ir bijuši vairāk mēģinājumi sniegt palīdzību dažādām pusēm, piemēram, ANO, Adaba Imī ir kontaktējies ar dažādām pusēm, ir bijis Damaskā, lai tiktos ar pre prezidentu Alasādu, un um, mēs viņu atbalstām un uh, arī cenšamies rast veidus, kādā uh, veidā varētu uh, satuvināt dažādās grupas, uh, un varbūt kaut kādā veidā, diplomātiskā veidā uzņemties iniciatīvas. Pēdējā Ēģipts iestāžu iniciatīva ir tā sauktās kvarteta sanāksmes Eģipte, Turcija, Irāna un Saudārābija. Bet pagaidām šī sanāksme nav bijusi tik veiksmīga, kā Eģiptes iestādes cerēja. Saudārābijas iestādes uh, nav piedalījušās šajās sanāksmēs kā tādās, bet eh, lūdza tās informēt par to, kas tur notiek. Bet eh, šobrīd nav paredzēta neviena eh, turpmāka sēde. Bet es domāju, ka arī šai iniciatīvai vajadzētu cieši sekot. Vien vienkārši iemeslu dēļ. Proti, te ir izdevies apsēdināt pie viena galda valstis, kam ir būtiskas intereses šajā situācijā reģionā, un tāpēc tā ir iniciatīva, kam ir cieši jāsako. Un par to um, augstā pārstāve un arī darbības dienests uh, arī runā ar Ēģiptes iestādēm. Ar to arī savu uzstāšanos noslēgšu priekšādātāja kungs. Liels paldies! Gracias, gracias, presidente. Uh, Eh, gracias, eh, seņ... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ģenerālsekretāram par šo informāciju. Es gribu uzdot divus jautājumus par uh, diplomatisko tikšanos nākamajās dienās. Lavrova kungs domā, ka šīs nedēļas beigās uh, augstā pārstāvi būs arī e, informācijas apmaiņa. Kā jūs domājat, e, kas būs ar Krievijas nostāju? E, būs arī Marakešā ļoti svarīga tikšanās. Tur satiksies Sīrijas draugu grupa. Es nezinu, vai e, jūs to jau pieminējāt. Ko jūs gaidāt no šīs tikšanās? Ir īpaši no tikšanās Marakešā. Vai varbūt, ka Krievija mainīs savu nostāju? Vēl viens jautājums jautājums par e, ieročiem, e, kas e, lidmašīnā, kas izlidoja no Krievijas, un Turcija šo lidmašīnu aizturēja. Manuprāt, šī problēma ir daudz maz atrisināta. Tātad šī, šis temats, eh, kā tas parāda situāciju Sīrijā, jūs varbūt atcerēsieties, kas notiks eh, Afganistānā, es nezinu, vai, vai tagad tiek, ka mēs esam līdzīgā situācijā, ka ir tāpat, kā Krievija rīkojās Afganistānā, ka viņi ieguva militāru vāru un nemiernieki, viņiem savukārt nebija nekādu militāru ieroču. Vai tas ir arī svarīgi vērtējot situāciju Sīrijā? Kā jūs vērtējat situāciju? Vai ir tā, ka armija armijas rīcībā ir ieroči no Irānas. Un kā izskatās situācija ar Krieviju šai sakarā? Sīrijas nemierniekiem acīm redzot nav daudz ieroči, un ANO arī nevar neko izdarīt. Šķiet, viņiem ir maz līdzekļu, un mēs esam eh, ļoti gara ilglaicīga konflikta priekšā, kur uh, kurā nemiernieki nevar tik apspiesti, bet eh, Asada armiju arī neviens nevar uzvarēt. Kā jūs vērtējat situāciju ar ieročiem? Jūs kaut ko par šo tēmu varat pateikt? Paldies eh, kolēģim. Kolēģis Milāns. Manoči teica ļoti labs, labu piemēru. Varbūt nākošajā mēs runāties varētu runāt īsāk. Nākamā runātāja Gomešas kundze. Uh, Vai jūs varētu apliecināt, ka Brahīmī arī ir eh, iesaistīts šo sanāksmu organizēšanā, ko organizē Katāra. O, jūs teicāt, ka mēs eh, novērojam, vai mēs darām kaut ko vairāk, vai mēs tikai novērojam, vai mēs kaut kā cenšamies eh, palīdzēt, lai apvienot šo sašķelto opozīciju. Un vēl viens jautājums, ko gribētu jums uzdot. Un Milan Monkungs jautāja par Krievijas lomu un par ieročiem, par Irānu Ko mēs darām, lai palīdzētu? Vai mēs domājam par to, kā varētu palīdzēt izveidot humanitāros koridors ne Sīrijā iekšienē, bet mūsu NATO draugu valstīs, piemēram, Turcijā, lai tiešām nodrošinātu uh, apstākļus, lai varētu piedāvāt humano palīdzību um, cilvēkiem. Es nerunāju par humanitāriem koridoriem. Uh, Sīrijā. Es runāju par kaimiņu valstīm, proti par Turciju, ko, kurai uzbruk Sīrijas spēki. Un visbeidzot, jebkurš mēģinājums Irānu iesaistīt kaut kādā diskusijā um, um, par Sīriju no mūsu puses, es nerunāju te par eģiptiešiem, es runāju par mums. Šākas kundze. Much, uh, Lielas paldies priekšsēdētājiem, paldies Vimona kungs jums par ievadvārdiem. Daži jautājumi. Jūs uh, aprakstījāt, ko dara Katāra, Saudarābija, Irāna un citi uh, globālajie spēlētāji. Es gribētu pievērsties galvenokārt ES lomai. Protams, likmes ir ļoti augstas un šī strateģiskā spēle. Uh, Uh, tiek spēlēt, domājot par to, kam vajadzētu tuvākajā laikā notikt Sīrijā. Tas, protams, rada bažas, bet viens jautājums ir, ko Eiropas Savienība var darīt, lai nodrošinātu, ka vismaz mūsu sankcijas un embargo tiktu ievēroti. Ir vairāki piemēri, ka uh, tiek piegādāti ieroči no Krievijas uz Sīrijas caur Eiropas Savienības starptālajiem ūdeņiem. Es domāju, ka tas eh, vājina mūsu pozīciju un ko jūs piedāvājat darīt uh, eh, dalībvalstīm, lai ieviestu tiešām šos embargo. Kāda informācija ārējās darbības dienestam ir par ekstrēmismu pieaugumu Sīrijā? Man, ir ļo, man ļoti satrauc tie cilvēki Sīrijā, kuri ir kā starp diviem akmeņiem, kas eh, starp šo režīmu un šiem ekstrēmistiem vienkārši tiek sabērsti putekļos. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir galvenais spēlētājs, kam jānodrošina, lai šīs demokrātijas eh, un brīvības balsis eh, atrastu partneru, un tiem vajadzētu būt mums, šim partnerim. Un ko Turcijai mēs varam palīdzēt sakarā šo lielo bēgļu plūsmu? kādas sarunas eh, ir ar Turciju NATO kontekstā un arī runājot par eh, draudiem, ar ko Turcija saskaras un ko mēs kā Turcijas eh, svarīgs partners varam darīt. Un vai Eiropas Savienība varētu darīt vairāk, izmantojot savu ekonomisko pozīciju. Mēs esam Sīrijas lielākais tirzniecības partners, šeit ir jābūt iespējām kaut kā izdarīt spiedienu, šīs iespējas neesam līdz šim izmantojuši, un es gribētu tomēr ticēt, ka šeit ir zināmas iespējas izdarīt spiedienu, neskatoties uz to, ka pieaug vardarbība. Paldies! Tenok. Tenok, kungs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Vimon, over here. Paldies, priekšādātāja kungs. Tikai pāris jautājumi. Vai šeit militāri ir kaut kas darāms? Uh, ir eh, doma par eh, lidojuma aizliegumu zonu, eh, piemēram, tur, kur ir bēgļi uz Sīrijas, Turcijas robežas, vai tomēr te vajadzētu ANO drošības padomas atbalstu, vai te varētu izmantot starptautisko tiesību jaunās tiesības aizstāvēt, kā tas bija Kosovas gadījumā, jo tur nekad nebija, tā arī nebija ANO drošības padomas mandāts. Uh, Kipras prezidentūras laikā es saprotu, ka ir eh, ārkārtas plāni par eh, <clears throat> to, vai jūs mūs varētu par to informēt. Un visbeidzot, vai jūs varētu mūs informēt, kāda ir Katāras loma, kas šķiet eh, finansē dažādus cilvēkus arī Ziemeļāfrikā un tagad arī Sīrijā. Un varētu būt tie arī, ka ir finansēti šie ekstrēmisti, salāfisti. Uh, Eh, kas ir aiz šīs eh, rīcības. Protams, viņiem ir daudz naudas, bet man ir eh, bažas par Lībijas un Sīrijas iepludinā, nopludināšanu ar šiem ekstrēmistiem un šiem spēkiem. Paldies. Paldies. Vaigalkungs. Paldies, priekšsādātāji. Ģenerālsekretāra kungs, vispirms gribētu atzinīgi novērtēt jūsu un Eštāns kundzes ieņemto pozīciju par konfliktu Sīrijā. Tā ir ļoti saprātīga. Bet mūsu pamatpozīcijai, manuprāt, vajadzētu būt tādai, ka mēs interesējamies par politisku risinājumu šajā problēmā. Mani interesē vairāk uzzināt par uh, to, par ko jūs jau daudz runājāt, bet ko vēl varētu darīt Eiropas Savienība, meklējot politisku risinājumu? Tas ir viens jautājums. Nākamais jautājums. Vai mēs zinām, kāds ir sastāvs šiem te nemierniekiem? Kas uh, uzņemsies vadību tad, kad kaujas uh, beigsies? Vai mēs. Uh, varam domāt, ka ir Sīrijas talibanizācijas risks. Vai mēs zinām, ka Turcija ir jājūt mūsu atbalsts kā uh, turpmākajai Eiropas Savienības dalībvalstī, ne tikai kā valstī, kas iesaistīta konfliktā? Vai ir iespējas Eiropas Savienībai dot kaut kādu savu konstruktīvu ieguldījumu? Varbūt jūs varētu padalīties savās pārdomās par šo jautājumu. Thank you, Mr. Kazulīdis. Paldies, Kazulīdis kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, <clears throat> Liels paldies. Ir skaidrs, ka esat um, atkāpsies uh, daudz ātrāk, ja trīs uh, minoritātes uh, Sīrijā viņu pasīvi atbalstīs. sabiedrotie kristieši un kurdi. Un visas šīs trīs kopienas un minoritātes tur arī pastāv. Pastāv opozīcija Asada režīmam. Es uztraucos, ka jūs sanāksmē jau aprakstījāt, vēstnieka kungs, Katāru, kas piešķir ievērību Sīrijas Nacionālajai padomei, kas varētu iebiedēt um, minoritātes par um, nākotni pēc Asad režīma, kas varētu būt uh, jaunāks par pašreizējo režīmu, ja tas um, nokļūtu radikāļu rokās. Saudu Arābija jāpārliecina kam opozīcijas, opozīcijas formam būtu jāiekļauj visi šie aspekti un jāsvēstī pārliecība, jāiedrošina opozīcija. Presēm nesen aprakstītais par um, pūliņiem vienoties par pāreiz um, valdību, paruka šara viceprezidenta vadībām. Um, un um, pārunas starp um, Turcijas um, ārlietu ministru un Krievijas ārlietu ministru un par to, vai ir cerība, ka tas varētu būt vismaz sākums mierīgai konflikta risināšanai šādā ceļā. Ir jāsaprot, ka runājot par bēgļiem un par koridoriem, humanitārajai palīdzībai humanajai palīdzībai. Mums ir jāpaturprātā, ka runa nav tikai par Turciju. Jordānā ir vairāk bēgļu nekā Turcijā. Un arī pašā valstī, protams, ir problēmas un bēgļi. Ģenerālsekretāra kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir ļoti daudz jautājumu, un es mēģināšu uz tiem atbildēt, cik vien iespējams. Pirmais jautājums par um, ārlietu ministru Lavrovu. Jā, viņš um, svētdien um, vakarā piedalīsies uh, vakariņās ar ārlietu ministriem. Un kā jūs varat iedomāties, mums būs ārkārtīgi piesātināta darba kārtība. Vispirms jau par divpusējiem jautājumiem, kas jāpārunā ar Krieviju, bet, protams, arī par Sīriju. Un viens no šī šovakariņu mērķiem ir tieši skatīties, vai mēs varam nonākt pie kopīga izejas punkta, kā turpmāk strādāt un izstrādāt diplomātiskās vadlīnijas. Godīgi jāatzīst, ka tas būs grūti, jo skatoties uh, pašlaik um, uz šo plaisu starp abām pusēm, kur mēs varētu mēģināt risināt um, visvairāk jau drošības padomē, mēs varam redzēt, ka viens no pamatjautājumiem būs um, pamatnosacījumu jautājums. Vairā, vairums opozīcijas no Sīrijas puses un daudzi starptautiskās kopienas partneri pārējais process, politiskais dialogs un jebkāda veida diplomātiskā gaita var uh, uzsākties tikai tad, ja Bašars Alasats atkāptos. Pat ja šķiet, ka pārējais procesā kādā brīdī režīmam būtu jāatkāpjas, nav vēlmes, lai tā notikt pašā sākumā. Un līdz ar to, skatoties um, pagātnē un skatoties uz to, kā mēs esam varējuši risināt um, līdzīgus jautājumus, mēs varam cerēt nonākt pie kopīga izejas punkta. Līdz šim mēs vēl neesam to panākuši, līdz ar to mums ir jāturpina darbs. Man jāatvainojas, taču es aizmirsu minēt, ka nākamajā Sīrijas draugu sanāksme būs eh, Marakešā, ko organizēs Marokas eh, atbildīgās institūcijas. Eh, galīgais datums vēl nav noteikts, taču hipotētiski runas varētu būt par 1. novembri. Daudz kas būs atkarīgs no šīs sanāksmes, no tā, kā pūliņi virzīsies uz priekšu, uh, lai apvienotu opozīciju, vai tiks gūti panākumi vai ne. Parasti Sīrijas draugu sanāksmēs tas ir viens no būtiskākajiem darba kārtības punktiem. Proti panākt vienotu opozīciju, un es arī pie tā vēl atgriezīšos vēlāk, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Milēman kungs, jūs uzdevāt jautājumu par ieroču embargo. un salīdzinājāt um, to ar Afganistānu. Zināmā mērā es uh, jums uh, varu piekrist, taču es vienmēr esmu bijis ļoti piesardzīgs salīdzinot Sīrijas situāciju ar um, citām situācijām, kā piemēram to, kas bija 79. un 80. gadā, par ko jūs runājat, kas bija tomēr atšķirīga. Runājot par ieroču embargo, jāpaturprātā divas lietas. Pirmkārt, līdz šim drošības padomes eh, veto dēļ līdz šim nav bijis nekāds ieroču embargo no starptautiskās kopienas. Ir atsevišķas dalībvalstis to noteikušas. Embargo noteikusi Eiropas Savienība, un tas ir stingri piemērots. Un, lai atbildētu uz vienu no jautājumiem, es um, varu teikt, ka mēs esam uzlabojuši savu regulējumu, lai nodrošinātu dalībvalstis ar iespēju pārtrauktu lidojumus vai kuģu pārvadājumus tieši šo iemeslu dēļ, un, lai īstenotu ieroču embargo tik, tik, cik vien tas ir iespējams. Taču, ja valstis, um, ja ir valstis, kas nav par to nolēmušas, tad um, mēs um, tad nav iespējams nekā to risināt. Eiropas Savienības teritorijā kā tādā un katrā dalībvalstī atsevišķi ir ļoti stikti jāpiemēro šis embargo un jānodrošina, lai tas arī īstenotos. Tik uzdot jautājums par Dohas sanāksmi. Cik mēs eh, varam noprast, bet mēs vēl to pārbaudām. Godīgi jāatzīst, ka atsevišķi jautājumi ir eh, radījuši bažas. Un um, ir veikti iespējami daudz uzlabojumu. Un mēs saprotam, ka Arāblīga atbalsta sniedz atbalstu, un tas ir ļoti būtiski, jo viss, ko Eiropas Savienība darījusi attiecībā pret opozīciju, ir darījusi, tas ir ticis darīts ciešā saistībā ar Arablīgu. Un reģiona valstis um, tam sako ļoti cieši. Jau no paša sākuma mēs um, esam pulējušies um, palīdzēt opozīcijai, radīt pareizo vēstījumu. Esam rīkojuši sanāksmes eh, Briselē šajā sakrā un esam sadarbojušies. Tas vienmēr ir bijis ļoti grūti, jo mēs zinām, ka ir ļoti liela dalīšanās. Un tas, zināmā mērā, arī ir saprotams, jo situācija ir ļoti sarežģīta. Situācija, ar kuru šīs grupas saskaras ir um, liela piesardzība attiecībā pret uh, savstarpējo nostāju. Ir um, piesardzība pret uh, opozīcijas uh, locekļiem, kas um, ieņem tādu vai citādu nostāju starptautiskā līmenī. Salīdzinājumu ar Lībiju, kur Bengāzī pārējais padome varēja panākt zināmu vienotību Mēs pie tā vēl neesam nonākuši. Un viens no iemesliem, manuprāt, un piekrītu, ka Saidis kungam, ka ir trūkst uzticības starp šīs grupas biedriem, un tas pats attiecas arī uz kopienām. Vai tā būtu kristiešu vai kurda kopiena, vai uh, ebreju kopiena vai citas kopienas. Šo kopienu vidū ir um, visnotaļ piesardzīga nostāja, jo ir arī pastāvēja zināms atbalsts režīmam. Viņi nav droši par to, ka pēc uh, režīma viņa situācija būs um, labāka un baidās par apdraudējumiem, kas, ko varētu radīt pārmaiņas. Līdz ar to ir svarīgi radīt um, drošības izjūtu un um, iedrošināt šīs kopienas, ko arī mēs um, pēc iespējas uh, cenšamies darīt. Bet, protams, ka tas aizņem daudz laika. Jūs uh, uzdevāt jautājumus par uh, humanās palīdzības koridoriem ārpus valstīm, minējāt Turciju. Mēs mēģinām sniegt pēc iespējas eh, vairāk humanās palīdzības caur Turciju, pieaugot bēgļu skaitam. Ir liels eh, bēgļu skaits eh, Turcijā, taču, kā jūs jau minējāt, arī Jordānā ir liels bēgļu skaits, pat lielāks. Un Arī citās kaimiņu valstīs ir mm, jūtlies bēgļu skaits. Iespējams, ka ir bijis mm, arī zināms mm, pārpratums, taču ļoti bieži ir bijis grūti panākt humanās palīdzības plūsmu caura šīm valstīm. Mēs mēģinam sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu bēgļiem Un es ceru, ka tas a, tikai uzlabosies turpmāk. Dalībvalstu vidū ir šķelšanās. Dažas uzskata, ka nav īstais brīdis aicināt a, Irānu iesaistīties a, formos, ņemot vērā Irānas nostāju kodola ieroču programmas ietveros. Citi savukārt uzskata, ka, ņemot vērā notiekošo, Irānai būtu jāpiedalās. Pašlaik mēs galvenokārt um, vērojam Eģiptes nostāju un diskutējam gandrīz katru dienu par to ar Eģipti, taču pastāv šī šķelšanās um, dalībvalstu vidū. Tika uzdots jautājums, uz kuru, manuprāt, es jau atbildēju par uh, sankciju īstenošanu un uzlabošanu dalībvalstu, savienības dalībvalstu vidū. Taču runājot par ekstrēmistiem, pēc um, informācijas, ko esam saņēmuši, ir um, ļoti sarežģīts uh, fenomens um, ar ļoti daudz dažādiem atzariem kuru vidū ir ekstrēmisti, kur ir um, brīvām Sirvijas, Sīrijas armija, kurā ir ļoti daudz um, autonomu bruņotu spēku. Un um, dažkārt runa ir par um, lokāliem fenomeniem, kam nav nekāda sakara ar vispārīgajām valsts um, tendencēm. Runājot par um, pārējais procesa gatavošanu, mēs, kā Eiropas Savienība, saprotam, ka ļoti būtiski izprast šo situāciju un sagatavoties tam, kas būs pēc tam. Jo, ja mēs gaidām tikai to, ka režīms sabruks un ka pēc tam viss būs kārtībā un uh, funkcionēs, tad, um, protams, tas ir ļoti tālu no realitātes. Ja mēs jau tagad negatavosim diplomātisko augsni turpmākai attīstībai, te, tad um, mēs nevarēsim panākt to, ka būs um, iespēja panākt progresu. Līdz ar to ir nepieciešams ieguldīt pienācīgus pūliņus šajā darbā. Un tas, ka sadarbības um, palīdzība un tas, ka Sīrija bija nozīmīgs Eiropas Savienības partneris, tas mums pilnīgi noteikti palīdzēs um, sadarboties ar jaunajām Sīrijas um, institūcijām, kad tās radīsies. Bija arī jautājums par um, militāro iejaukšanos. Jūs pilnīgi pareizi pieminējāt um, to, ka ir nepieciešama tātad ANO rezolūcija militārajām operācijām. Taču dažkārt, kad šāda rezolūcija nav tikus panākta, Kosovas gadījumā, ko arī minējāt, esam atraduši partnerus starptautiskajā kopienā, kas tomēr ir rīkojušies par spīti rezolūcijas neesamībai. Militārās operācijas, kādas um, mums būtu jārada vai te būtu humanās palīdzības koridori vai kādas citas rīcības, tam visam būtu nepieciešams militārs atbalsts, militāri risinājumi, jo ņemot vairāk Sīrijas armiju un gaisa spēku Sīrijā, bruņoto spēku aviācijas um, floti, tas, um, šie spēki ir pietiekuši nozīmīgi un tie pilnīgi nav tādi paši kā Lībijā. Līdz ar to daudzas valstis, tostarp ASV, apdomā divreiz pirms um, iesaistīties šādu veidu operācijās. Katara, cik mēs uh, noprotam, ja neskaita to, ka pilnīgi noteikti tiek atbalstīta viena puse – Interesanti bija konstatēt, ka sanāksmē Dohā katra mēģināja apvienot opozīcijas daļas. Līdz šim katra mēģināja atbalstīt galvenokārt Sīrijas valsts padomi, taču šķiet, ka Dohas sanāksmē katra jau sākusi plašāk skatīties uz šo situāciju un iekļaut arī citus opozīcijas elementus. Vai tas izdosies, tas jau ir cits jautājums. Uh, Uz to mums būs jāskatās eh, rūpīgāk eh, pirms eh, darboties tālāk. Un visbeidzot vēlētos ātri atbildēt uz pārējiem jautājumiem, un kurus, ne, uz kuriem vēl neesmu atbildējis. Runājot par pārējais valdību. Jā, šī ideja jau bija kādu laiku izplatījusies, un vai būtu viens vai otrs līderis um, šajā valdībā, es nezinu, ir jābūt piesardzīgiem, jo, kad mēs runājam par um, personībām, kas um, strādājušas ar pašreizējo režīmu un ļoti ilgi strādājušas, jo, protams, arī opozīcijas ietvaros, uh, jūs uh, varat rast visnotaļ pretrunīgas izjūtas attiecībā pret šādām personībām. Lielas paldies! Another... Ja atļausiet, mums ir vēl četri jautājumu uzdevēji un katram viena minūte. Ja? Angurakis kungs, Sala Frankas kungs, Kraisls Dörfārs un uh, Vatsona kungs. Ja? Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Θα ήθελα να επισημάνω. Paldies, es labprāt eh, gribētu pasvītrot sekojošo. Mēs atrodamies, pat labam dzīvojam laikā, kurā ir ļoti liela spriedze un konflikti. Ļoti daudz ārzemju spēka mēģinā iejaukties Sīrijā, un es domāju, ka ir ļoti pārsteidzoši, ka arī darbības dienas tur īstenībā nav par to sevišķi nobažījies. Pie uh, robežas Turcija un Sīrija. Eh, NATO reakcija parāda, ka nākotnē jāgaida vēl daudz ļaunāka notikuma gaita. Arī šī eh, lidmašīna, kas tika piespiesta nosēsties Turcijā, tas nav pieļaujami. Nav jau nekāds ieroču embargo, un eh, Turcijas iestāžu iejaukšanās bija nepieļaujama. Labprāt, gribētu zināt, ko darīs Eiropas Savienība, kā rīkosies šajā situācijā. Droši vien, ka nedarīs neko. Arī es darbības dienests šķiet to vienkārši pieņem zināšanai, ka situācija sāsinās šajā reģionā. Gribētu pieminēt vēl sekojošo. Uh, manuprāt, NATO iekšanās nekāda gadījumā nevar uh, pieļaut. Mēs nekāda gadījumā nevaram pieņemt, ka kāda vādība no ārpuses Sīrijā iejaucas, jo tad mēs piedzīvosim to pašu, kā esam piedzīvojuši jau arī Afganistānā. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem! Uzskatu, ka ir ļoti labi un pozitīvi, ka humānā palīdzība Sīrijai, ka tā tiek piešķirta prioritāte. Bet es uzskatu, ka ļoti bīstami, ka Sīrijas režīms, ka uz to tiek izdarīts spiediens, ka tiek draudzēts ar ķīmisku ieroču pielietošanu, ja gadījumā iejauktos ārzemju varas. Tas šķiet pat uh, iespējams. Pēc ļoti daudziem ziņojumiem mēs varam redzēt, ka attīstās viens scenārijs, proti ieroči, kas ir nemiernieku rokās, Hamas vai Alkaidas rokās, uh, eh, ka tos piegādā citas valstis. Es labprāt ģenerāla direktoru kungam lūgtu izskaidrot, kādā virzienā iet uh, Eiropas ārējās rīcības dienests, vai ir informācija par to, kas būs ar uh, citu grupējumu paziņojiem starptautiskajā uh, sakarā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, kopā ar Katrīnu Aštonu esam izstrādājuši ļoti skaidru tādu nostāju, kas attiec uz Sīriju, bet kas manī rada bažas, ir, uh, ka arvien uh, sāsinās uh, nemieru situācija Jordānijā. Visi konflikti, kas tur ir, nav atrisināti. Palestīniešu jautājums uh, par Sīriju, Libānu. Tas viss uh, atstāja iespēju uz citām valstīm. Kā jūs institūcija novērtē situāciju Jordānijā? Paldies! Grējams Vatsons, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vimon kungs, vai es varētu jums pajautāt, vai pēc Kairas platformas izgāšanās jūlijā un ņemot vērā, ka notiks Katārā sanāksme nākamnedēļ, uh, tie, mēs saņemam ziņas, ka opozīcija cenšas pārvarēt savu sašķelšanos un uh, cenšas veidot politisku nākotni savai valstī. Un ASV uh, ir daudz diskusijas par militāra darba grupas izveidi Jordānijā un vai tai varētu būt kaut kāda loma Sīrijā. Un visbeidzot, vai ārlietu ministri uh, Lavrava kungam uh, teiks, ka uh, lidmašīna, kas izlidoja no Maskavas un devās uz Damasku un kas tika aizturēta Turcijā, ka tā uh, lidoja pretrunā ar civilās aviācijas noteikumiem attiecībā uz kravu, ko tā veda. Very, very briefly, um... Pavisam īsi par pirmo jautājumu mēs esam diezgan satraukušies par to, kas notiek. Augstā pārstāvja, ja nemaldos, pirms divām dienām jums izskaidroja, kāda kontakta viņai bija Ņujorkā ar visām iesaistītajām pusēm, kā viņa centās uh, panākt politisku eh, risinājumu situācijai. Un bieži mūs kritizē par to, ka mēs esam pārāk naivi, tad, tad sakot, ka mēs neko nedarām un ka vajadzētu darīt vairāk, manuprāt, nav pareizais situācijas novērtējums. Mēs darām ļoti daudz, uh, ko vien mēs varam. Mēs cenšamies palīdzēt humanitārā veidā, palīdzam opozīcijai un cenšamies apkopot uh, visas puses pie sarunu galda, un to darīsim arī ar Sergeju Lavrovu svētdien. Bet mums jābūt realistiem. Uh, tas varbūt nav viegls ceļš, bet mums ir jāturpina par to. Runājot par ķīmiskiem ieročiem pavisam īsi, mēs uh, arī uzturam kontaktus ar to, kam ir slepeno dienas informācija par šiem jautājumiem un uh, cenšamies palīdzēt, ja mums to lūdz, bet šobrīd uh, tiešām tas, ko mēs darām, ir galvenokārt novērošana par to, kādi ir šie ieroči, kā tie tiek pārvietoti um, un pārsvārdi par Palestīnu, Palestīnas bēgļiem, cits starpā. Man vajadzēja uh, to minēt arī iepriekš, ka tā ir patiesa problēma, jo daudzās no šīm valstīm, un īpaši Sīrijā, uh, palestīnieši jau ilgu laiku dzīvo bēgļu nometnēs, un tagad viņiem ir jādodas prom vai jāpārvietos uz citu vietu. Un uh, liela daļa no humanās palīdzības tiešām arī ir palīdzēt tieši Palestīnas bēgļiem. Uh, Un šis jautājums uh, aizvien sasāpinās un sāsinās, un tam ir cieši jāsako. Visbeidzot, uh, Vatsona kungu uzdotie jautājumi. Kāras platforma joprojām pastāv. Līdz šim tai nav izdevies um, gūt visu atbalstu, bet tā pastāv, un mēs prasījām Katāras iestādēm, vai tas būs pamats uh, diskusijām uh, dažādiem opozīcijas spēkiem uh, Dohā? Un atbild bija jā. Tātad uh, šī platforma joprojām uh, pastāv politiskajā ainavā. Runājot par ASV darba grupu, manuprāt, šis jautājums būtu drīzāk jāuzdod amerikāņiem, nevis man. Mēs visi zinām, ka Jordānijā mums visi, mēs visi un arī ASV atbalsta Jordānijas iestādes, kas saskaras ar lielām problēmām pie robežām, un mēs turpināsim šo atbalstu. Un runājot par Krievijas uh, eh, līdmašīnu, nezinu, vai par to tiks runāts, es ceru, ka kāds to pieminēs, bet uh, eh, šajās te vakariņās, bet pirms svētdienas, manuprāt, mums vajadzētu rūpīgi vērot, vai Maskava sniegs kādu paziņojumu par šo jautājumu. Tas būtu ļoti interesanti, ja tā būtu. Paldies! Paldies ģenerālsekretāru kungam par to, ka viņš ir ieradies šodien. Un pat ja mēs nedaudz iekavējam balsojumu, ir, manuprāt, svarīgi apspriest aktuāls politisks noteikums, jo tas taču ir mūsu galvenais uzdevums. Tāpēc atvainojos tiem, kuriem tas neinteresēja un kur bija atnākuši uz balsošanu. Look, we have to talk about this special committee in the question. Ladies and gentlemen, let's. Dāmas un kungi, tagad ķersimies pie 14. darba kārtības punkta. Padomas ieteikums par uh, Krievijas nolīgumu. Svabodas kungs ir mūsu referents. Uh, viņš vai vēlas savu vārdu? Nē, viņš neko negrib teikt. Tad uzreiz iesim pie balsošanas. Kurš ir par kompromisu viens? pret atturas pieņemts. Pārējiem pie grozījuma. 62 par pret atturas norādīts. 63 par pret atturas norādīts. 64 par pret atturas norādīts. 65 par pret atturas pieņemts. 66 par pret atturas pieņemts. Sešdesmit seši par, tas jau bija. Seši septiņi par, pret, atturas. Apsveicu grozījumies niedzēju. 68 dafür.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 104 par. 103 atkrīt. 104 atkrīt. 106. 106 grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Pa 106. Pārbaudām elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 pret 22 ir pieņemts. Kompromiss 2 par. Pret atturas pieņemts. 82 par. Pret atturas noraidīts. 83 par. Pret atturas pieņemts. 84 par. Pret atturas pieņemts Pieņemts. 86 par pret atturas norādīts. 87 par pret atturas norādīts. 88 par pret atturas norādīts. 89 par pret atturas pieņemts. 90 par pret pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 91 par pret attur noraidīts. 97 par pret atturas pieņemts. Kompromis 4 par pret atturas pieņemts. Kompromis 5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 mutiskais grozījums 3 uh, par pret atturas pieņemts, 113 par pret atturas pieņemts, 114 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 116 par pret atturas noraidīts, 117 par pret atturas noraidīts, 118 par pret atturas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 Pārbaudām. Lūdzu, piedalieties balsošanā. Gluži vienkārši piedalieties. 125. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pret trīs septiņi. 126 par pret atturas noraidīts, 127 par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 Dalīts balsojums trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām otro daļu. Beidzam balsot. 27 pret 28 norādīts. Man liekas, ka nemaz par reāli nevajadzētu nemaz balsot tad. Nav vērts balsot. Reāls kļūst par nereālu šai vietā. Balsojam par 134 par pret atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. 136 par pret atturas noraidīts, 137 par pret atturas noraidīts, 138 par pret atturas pieņemts, 142 daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas atturas noraidīts, kompromiss 7 par, pret atturas pieņemts, 108 kompromiss par, pret atturas pieņemts, 144 par, pret atturas noraidīts, 150 par, pret atturas noraidīts, 151 par, pret atturas noraidīts, 152 par pret atturas pieņemts, 153 par pret atturas noraidīts, 154 par pret atturas noraidīts, 155 par pret atturas pieņemts, 157 par pret atturas noraidīts, 158 divās daļās. Pirmā daļa par pret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 atturas noraidīts. 167 par pret atturas pieņemts. 168 par pret atturas pieņemts. 169 par pret atturas pieņemts. 170 par pret atturas pieņemts. 171 divās daļās. Kurš pir pirmo daļu? pret atturas pieņemts otrā daļa pret jāpārbauda. 171 otrā daļa. Beidzam balsot. 28 pret 27 pieņemts. 172 par pret atturas noraidīts, 173 par pret atturas pieļauts, 174 par pret atturas noraidīts, 175 trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. 106. Nē, tas atkrīt. Tas atkrīt. 107 par. Pret atturas pieņemts 108 par. Jāpārbauda. Pārbaudām 107 kelams. ir zālē, bet nebalso. Beidzam balsot. 3, 9, pēc 16. Kurš tas atkal bija ar to pārbaudi? Munisas kundze. Simts septiņdesmit astoņi par pret atturas Pieņemts. Kompromiss 10 par. Pret atturas pieņemts. 180. Divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret. Tas jāpārbauda. Beidzam pasūt. 30 pēc 23, 2 atturējušies pieņemts, otrā daļa, to jau nosaka desmitais kompromiss, 180 par, 181 par, pret atturas noraidīts, 182 par, pret atturas noraidīts, 183 par, pret atturas pieņemts, 184 par, pret atturas pieņemts, 185 par, pret atturas pieņemts Jāpārbauda. Beidzam balsot. 29 pār, 29, 25 pret pieņemts, 186 par pret atturas pieņemts, kompromis 11 par pret atturas pieņemts, tālāk 12. groziens par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Trīsdesmit pret divi šeit ir pieņēmts. Trīspadsmit atkrīt. Tālāk 14. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 15 par pret atturas norādīts. 16 par pret atturas pieņemts. 17 par pret atturas norādīts. 18 par pret atturas norādīts. 19 par pret atturas norādīts. 20 līdz 24 ba varam balsot uh, blokā. No 20 līdz 24 kurš par? Nē, nevaram. Labi, 20 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 23 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24 par. Pret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 Pie, norēdīts. Kompromis 13 par. Pret atturas pieņemts. 36 par. Nē. 41. 41 par. Pret. Atturas norēdīts. 42 par. Pret. Atturas pieņemts. 44 četrās daļās. Tas ir ļoti svarīgs grozījums. Pirmā daļa. Par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas noraidīts. 45 par, pret, atturas pieņemts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 Beidzam balsot. 35 pret 18. Gomešas kundze. Trešo reizi būs šampānietis. Tiks uzsaukts. 50 par pret atturas. 50 vēlreiz par pret atturas pieņemts. 51, divās daļās, kurš par pirmo daļu? Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas norādīts. 52 par. Pret. Atturas pieņemts. 1 par. Pret. Atturas norādīts. 2 par. Pret. Atturas pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam par visu gara darbu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Piecdesmit trīs pār, viens ir pret, viens atturējies Hannes, viss kārtībā. Herzlichen Glückwunsch. Sirsnīgi sveicam. Ich glaube, es ist eine starke Leistung zu einem. Es domāju, ka tas tiešām labi padarīts darbs, jo daudzi no mums eh, tāds ir arī ļoti strīdīgs viedoklis un ļoti labi, ka tik milzīgs atbalsts. Gan arī vai visi atbalstīja. Jā, tad atkal būs jā, jāatgūst laiks. Tagad pāriem pie 15. par Kazahstānu. Jakonsāri kundze ir eh, referente. Kolēģi, vai jūs vēlaties vēl izteikties par šo? Nē, nevēlaties. Mēs pārējām pie 39. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Kompromiss 8 par. Pret? Atturas? Pieņemts. 42 par pret atturas mm, jāpārbauda. Ja visi balso, tad būtu labāk. Beidzam balsot ar 28 par un 22 pret, tātad pieņemts. 43 par pret atturas noraidīts, 44 par pret atturas pieņemts, 46 par pret atturas noraidīts, kompromiss 9 par pret atturas pieņemts, tad varam pāriet pie grozījuma 51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 pieņemts, 58 par, pret atturas pieņemts, 59 par, pret atturas pieņemts, 60 par, pret atturas pieņemts, kompromis 11 par, pret atturas pieņemts, pārējām 62 par, pret atturas noraidīts, kompromis 12 par, pret pret atturas pieņemts. Līdz ar to 66 tagad divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pirmo daļu par? Trīs daļās pat. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tas arī, ka Jēgles kundze arī mums mutiski pasaka, kā mums balsot. Kurš par otro daļu? Pret Jā, laikam nu, nebija tik skaļi pateikts, cik vajadzēja. Es domāju, ka tas ir pieņemts. Trešā daļa, kurš par pārbaudām? Labi, pārbaudām otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Elizabete, uzmaniet citādi, tev arī būs jāizmaksā šampānītis. Kurš ir pa trešo daļu? Par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 67 par, pret, atturas, norādīts. 68 par, pret, atturas, pieņemts. 70 par pret atturas pieņemts, 71 par pārbaudām. Beidzam, pamazām beidzam balsot. 27 pret 23 3 pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. 72 par. Tāpat tās pats vairākums kā pirms tam. Tas būs balsojums par 71, jā? Ja? 71. Balsojam vēlreiz, beidzam balsot. 72. 28 pret 22 pieņemts. 72. 72 par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. Kompromis 13 par pret atturas pieņemts. Tālāk 77 par pret atturas jāpārbauda. Manuprāt, būs tas pats vairākums. Beidzam balsot. 28 pret 21 pieņemts. 78 par pret atturas pieņemts. 81 un 102. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 82 par. Pret atturas jāpārbauda. Beidzam balsot. 29 pret 21 pieņemts. Atkal tas pats vairākums. 83 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 84 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis 14 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 87 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 88 par pret atturas pieņemts, 89 par pret atturas noraidīts, 90. Sauša vēlas referents ievietot, kurš par pret atturas pieņemts, 91 par pret atturas pieņemts, 92 par pret pret atturas pieņemts, 93 par pret atturas pieņemts, 94 par pret atturas noraidīts, 95 par 94. Šķiet, ka bija norādīts, bet mēs jau varam vēlreiz pārbaudīt. Balsojam! Daži kolēģi šeit ir aizmirsuši savas balsošanas kartītes. Beidzam balsot. 21 par 29 noraidīts. 95 par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 15 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 100 par. Pret. Atturas pieņemts. 101. Tad tas atkrīt.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 bet eh, šķiet, ka būs atkal tas pats vairākums. Beidzam balsot. 21 par 27. Norādīts. 109 par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret pret atturas pieņemts, 113 par, pret atturas pieņemts, 114 par, pret atturas pieņemts, 115 par, pret atturas pieņemts, 116 par, pret atturas pieņemts, kompromiss 1 par, pret atturas pieņemts, 9 par, pret atturas pieņemts, 10 par, pret atturas pieņemts pieņemts, 11 par, pret atturas, pieņemts, 12 par, pret atturas, pieņemts, 13 par, pārbaudām. Atkal būs tas pats vairākums, es jums saku. Par 12. jā, par 12. balsojam. Bet kā jūs zināt, lieta un vairāk mums bieži vien nesakrīt. Balsošana beigusies. 27 pret 23 pieņemts. 13 par, pret, atturas norādīts. 14 atkrīt, 15 ar uh, un 17 identiski plus eh, mutiskais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts 16 par, pret atturas norādīts 18 par, pret jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. 32. grozījums ir mutisko grozījumu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 35. grozies par pret to jāpārbauda. Beidzam balsot. 26 pret 25 pieņemts. 3-6 divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Par. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 3-7 par. Pret. Atturas pieņemts. 3-8 par. Pret. Atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts, 2 par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. 24 pret 26 noraidīts. Trešais par pret atturas laikam tas pats vairākums. 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk, inter viens. Tur vajadzētu vēl strādāt, jo tas daļēji jau ir iekļauts. Tur droši vien redakcijas variants būs jau uzlabo. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tad vēlreiz. Jā. Būs jāpastrādā. Inta divi. Par. Pret. Atturas norādīts. Inta pieci. Par. Pret. Atturas pieņemts. Inta trīs. Par. Pret. Atturas pieņemts. Inta četri. Par. Pret. Atturas pieņemts. Inta seši par pret atturas pieņemts, Inta 7 par pret atturas pieņemts, Inta 8 par pret atturas pieņemts, Inta 9 par pret atturas pieņemts, Inta 10 par pret atturas norēdīts. Tas jāpārbauda būtu. Pārbaudām. Beidzam balsot. 25 pret 24 pieņemts. Inta 11 par pret atturas norādīts. Inta 12 par pret atturas pieņemts. Inta 13 par pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam par visu dokumentu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43. Jā, balsiem neviens nav balsojis pret, viens ir atturējis izniegs veicam. Nē, iet prom, mums būs balsojums skaidrojumi. Damen und Herren, wir müssen. Dāmas un kungi, tagad mums ir jāstrādā ātri, jo no 11. mums ir uzklausīšana. Ziņojums par eh, vēlēšanu nomērošanas uh, misiju Gruzijā 1. oktobrī 2011. gadā. Mūsu uh, referents un delegācijas vadītājs ir Milāns Kabrovs. Donžona kungs, Līzeka kunga, Bažesko kundze, Hercogs kundze, Nikolais kundze, bija šajā delegācijā Tarants, Ranazas un arī Pikolas kungs. Bet, uh... Lūdzu, kolēģi. Tā. Kaffee? Ist nicht normal, aber ja. No. Ja, nein, äh, wenn es äh, ja. Normalerweise machen wir einen Bericht als Abgeordnete von unten, aber machen Sie ruhig jetzt. Nein, nein, ich fange. Wir haben, wir haben nicht mehr Pizza. Herr Kollege, Sie haben. Kolēģi, jums vārds. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Tas man ir liels gods, eh, ka varēju uh, vadīt eh, parlamenta delegāciju vēlēšanu novērošanai Grūzijā. Jūs ziniet, ka mūsu delegācija bija daļa no Eiropas uh, parlamenta, tātad no uh, ECO un uh, NATO parlamentāro asambleju delegācijas daļa. Uh, Mēs ļoti labi sadarbojāmies, mēs nonācām pie vienošanās, ka mēs pieņemsim kopīgu nostāju. Mēs bijām īsu laiku Gruzijā, tikai dažas dienas pirms vēlēšanām un arī vēlēšana dienā mēs uh, uh, ņēmām vērā ilgtermiņa vēlēšana novērošanas misijas darba rezultāts, kur vadīja Nikolai Kungs. Uh, par situāciju Gruzijā mūs ļoti labi informēja eh, tikšanos laikā ar uh, preses eh, un citu mediju pārstāvjiem un arī ar politisko partiju pārstāvjiem. Mēs uzklausījām informāciju un paši arī bijām liecinieki vēlēšanu procesām Gruzijā. Mēs uh, varējām novērtēt vēlēšanu procesu un tā sagatavošanu, konstatējām arī zināmas trūkums. Vēlēšanas uh, notika uh, brīvā atmosfērā, bija pulcēšanās brīvība, runas brīvība, un šī atmosfēra arī ļāva pilsoņiem plaši piedalīties. Mēs uh, uh varējām konstatēt, ka bija arī konkurence priekšvēlēšana kampaņās, un kampaņās netrūka arī tādu skarbu personisku uzbrukumu uh, bet Gruzijas eh, pilsoņi eh, bija ļoti motivēti piedalīties eh, vēlēšanās. Pirms vēlēšanām, tieši pirms vēlēšanām bija ļoti saspringta situācija un bija arī dažādas bāžas. Un arī naktī pēc vēlēšanām bija bailes, ka kaut kas varētu notikt, bet nekas nenotika. Mēs bijām četras vēlēšanu novērošanas grupas vēlēšana dienā, uh, un mums bija e, iespēja novērot visu vēlēšanu procesu. Mums bija Tbilisī un citās vietās iespēja novēlot vēlēšanas. Un mēs konstatējam, ka vēlēšana noteikumi principā tika ievēroti. Dažos e, vēlēšanu iecirkņos e, manījām dažas kļūdas vai pārkāpumus, bet uh, nekonstatējām tādus apzinātus eh, vēlēšanu noteikumu pārkāpumus un arī nekādas aktivitātes, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu rezultātus pasludināja pirmdien 54,9% eh, saņēma Gruzijas sapnis un uh, Uh, arī nacionālā kustība saņēma zinām skaitu balsu. Neviena politiskā partija vai vēlēšana bloks nebija tāds, kas uh, nepārvarētu 5% robežu. Jaunais parlaments uh, tagad ir saga, veidojis no šīm divām grupām, un tas parāda arī to, ka uh, valdības partija no vienas puses un opozīcijas bloks no otras puses eh, piedalījās vēlēšanās. Protams, ka bija zināmas sūdzības par um, vēlēšanu norisi, tās tika izskatītas, eh, saka Švilī. Mm, Liečinējais prezidents atzina opozīcijas uzvaru, un tagad viņš ir opozīcijā. Uh, Viņi ved sarunas par turpmāko uh, vadību Gruzijā ar Ivanišvili. Bet um, jāmin, ka Grūzija pēdējos gados ir panākusi būtisku progresu. Uh, Grūzijas uh, pilsoņiem ir pamatbrīvības un pamattiesības, un mēs bijām liecinieki demokrātiskām vēlēšanām. Uh, Gruzijā pirmo reizi eh, demokrātiskās vēlēšanās ir notikusi valdības maiņa, un līdzinējā vadošā partija ir atzinusi savu sakāvi. Um, mēs arī konstatējam, ka ir progress arī sadarbības uh, procesā ar Eiropas Savienību, arī sarunās par asociācijas nolīgumu un ar, um, arī sarunās iest, par iestāju PTO. Arī runa ir par uh, sadarbības padziļināšanu ar um, Eiroatlantiskajām struktūrām. Es gribētu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem par atbalstu mūsu delegācijas darbā. Paldies, eh, kolēģi, par jūsu ziņojumu un paldies arī tiem, kuri devās šajā vēlēšana novērošanas misijā. Man šķiet tiešām atzinīgi, ka ņemot vērā visādus trūkumus, kas tur varbūt bija, par ko mēs arī diskutējām, ka tomēr vispārīgi runājot, eh, tās bija eh, godīgas un brīvas vēlēšanas. Bija, protams, tur arī spriedze bet, acīm redzot, Centrālā vēlēšana komisija profesionāli ir darījusi savu darbu. Es biju vēlēšana novērotājs pašvaldību un reģionālajās vēlēšanās pirms diviem gadiem, vai kad tas bija, nezinu precīzi, arī toreiz mums jau bija uh, Uh, iespējas, ka attīstība iet šajā virzienā un šķiet tagad, ka situācija ir vēl uzlabusies, uzlabojusies. Un man šķiet ļoti atzinīgi vērtējums arī tas, ka uh, prezidents nākamajā dienā paziņojies atzīstu, ka es esmu zaudējis vēlēšanās un šī ir demokrātijas uzvara. Tā tiešām ir bijusi demokrātijas uzvara, uh, kad ir notikusi mierīga varas nodošana Un es ceru, ka šī attīstība tā arī turpināsies un ka jaunais vairākums nodrošinās to, ka arī nākamajās vēlēšanās tiks radīti tādi apstākļi, lai varētu mierīgi nodot varu. Manuprāt, tas ir ļoti stabilizējošs signāls. Eh, tas būtu stabilizējošs signāls, ja arī turpmāk Gruzijā tā varētu tas notikt. Tas būtu svarīgs signāls citām reģionu valstīm. Un tādējādi mēs varam virzīt uz priekšu šo valstu uh, Eiropas perspektīvu. Un bija zināms uh, norādes, ka uh, šīs vēlēšana rezultāts varētu būt novēršanās no Eiropas ceļa, bet tā tas nav. Arī tas tā tika teikts, mēs turpināsim mūsu konstruktīvo sadarbību ar Gruziju un centīsimies panākt, lai šī situācija tāda patiesībā arī būtu. Tagad vārds Rožeka kungam. Jā, Mihķel Takē. Sirdnieks, paldies. Es vēlos arī apsveikt kolēģi, viņš vada misiju, un es vēlos arī apsveikt visu komandu. Es domāju, ka mūsu ļo, misija ir paveikusi ļoti labu darbu. Kas notiek uz attiec uz vēlēšanu norisi, uz vēlēšanu kampaņu un uz situāciju pēc vēlēšanām, es piekrītu Braka kungam. Tā ir pirmo reizi e, mūsdienu Gruzijas vēsturē, kad e, notika mierīga varas nodošana. Gruzija ir izpildījusi vienu no pamatnosacījumiem demokrātijā Tā nodrošina mierīgu apmaiņu, mierīgu pāreju uz jaunu valdību. Cienījami kolēģi, es domāju, ka mēs eh, varam palīdzēt Gruzijas attīstībai. Mēs eh, aicināsim abas puses, gan uzvarētājus, gan arī otru pusi, rīkoties un eh, sadarboties Gruzijas attīstības vārdā reformu vārdā, kuras ir jāveic šai valstī, un eh, mēs aicināsim sadarboties ar transatlantiskajām struktūrām, piemēram, NATO vai arī ar mums, lai valsts pietuvotos Eiropas Savienibai. Siznieks sveicu Kabnoha kungu un visu misiju, un īpaši sveicu visus Gruzijas iedzīvotājus. Vēlētos vēl teikt sekojošo par nākamo novērošanas delegāciju. Redzēju, ka viena daļa no delegācijas bija ierīkojusi vai publiskojusi atsevišķi tādu preses paziņojumu, preses nostāju. Es domāju, ka šāda tikai šādu iepriekšējus preses paziņojumus nevajadzētu sniegt. Vispirms vajadzētu sarīkot eh, debates un pēc tam vienojoties savā starpā sniegt preses paziņojumus un eh, publiskot vienot nostāju. Paldies tik tā par šo jautājumu. Sinies paldies. Zariešu Vaicka kungs. Thank you for your report and, and uh... Paldies par jūsu ziņojumu un par um, ziņojumu par to, ka vēlēšanas norisinājušās pozitīvi, es domāju, ka tā ir zināmā mērā um, uzvara un pierādījums um, tam, ka demokrātija ir iesakņojusies šajā valstī. Mans jautājums ir šāds. Eiropas uh, valstu vēlēšanu pamatbūtība ir tā, ka ir caurskatāms un ierobežots um, vēlēšanu finansējums. Partija, kas um, piedalās vēlēšanās, um, var izmantot finansējumu, taču tas ir caurskatāms un tas ir ierobežots. Katrā valstī ir atšķirīga sistēma, mm, detaļās, taču vi visā visumā tā ir šāda. Gruzijām 300 miljoni dolāru tika iepludināti, lai finansētu Ivanišvili partiju. Novērtot, novērotāji īstermiņā un ilgtermiņā to uzskata par, vai, vai tas tika uzskatīts kā elements, ko varētu vērtēt, uh, lai nu, izvērtētu šo vēlēšanu godīgumu. Paldies! Thank you, President. I, I too would like to congratulate Milan. Paldies. Es arī vēlētos um, pateikties um, runātājam un novērotāju komandai par paveikto darbu. Es vēlētos zināt, uh, vai runātājs varētu sniegt kādu padomu par to, ko mums vajadzētu darīt nākotnēm. Vai mēs varētu kādu vienoties um, par um, vadlīnijām lai palīdzētu izstrādāt kādus um, noteikumus vēlēšana organizēšanām. Jo ir tomēr dažādi kampaņas aspekti, kurus mēs arī labprāt nebūtu redzējuši. Jo ir bijušas vardarbības izpausmes pret um, atsevišķiem, atsevišķām personām, Līdz ar to, ko mēs varētu darīt nākotnē, lai palīdzētu Gruzijai izstrādāt pamatnoteikumus, lai nodrošinātu to, lai turpmāk nerastos šādi nepatīkami vēlēšanu godīgumu apdraudoši notikumi. Ir skaidrs, ka pašreizie situācija ir labāka nekā jau kas, kas varētu būt noticis um, cits tā vietā, taču vēl ir daudz darāmām. Varbūt mēs varētu sadarboties ar um, Eiropas padomi un citām institūcijām, lai varētu uzlabot uh, vēlēšanu sistēmas funkcionēšanu tādās valstīs kā Gruzija. Thank you very much for Nikolai. Thank you, Chair. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Um, es biju šajā misijā un um, es um, varu atzīt, ka bija konkurence šajās vēlēšanās. Protams, bija arī incidenti, taču zināmā mērā tos varētu saukt par normāliem. Bija vaļarbīgi incidenti, taču jebkurā gadījumā nebija liela mēroga incidentu. Es domāju, ka šāda veida sadalījums e, politikā varētu veicināt turpmāku attīstību Gruzijas demokrātijai, un e, es domāju, ka atbalsts e, vēlēšana organizēšanā un demokrātijas nodrošināšanā pilnīgi noteikti būtu pozitīvs aspekts, un pozitīvi ir tas, ka mums ir šīs kopīgās demokrātijas vērtības. Jā, paldies, tagad Lunāčeks kundze viņa jūs skatās uz manām skumjām acīm, tad viņa dabūs arī vārdu. Nu jā, vai tad tik skumji nu bija? Yeah, also from, from my side, thank you for colleague Jab. No mans puses paldies um, par šo ziņojumu un paldies par vēlēšanu novērošanu. Es domāju, ka mēs varam redzēt, kā jau teica kolēģi, ka ir labas demokrātijas pazīmes Gruzijām, sevišķi ņemot vērā šo sadalījumu, polarizējošo sadalījumu mm, starp divām partijām. Uh, Un um, paspīti visiem trūkumiem mēs varam redzēt pozitīvas iezīmes, uh, kas mums tad būtu jāturpina veicināt arī nākotnē. Nu, ģeopolitiskā viedokļa un ņemot vērā Krievijas lomu, ko tā labprāt spēlē šajā reģionā, mm, ir jāteic, ka demokrātiski Grūzija Putinam un citiem ir ļoti liela problēma, kas um, šiem cilvēkiem nepatīk. Līdz ar to šīs vēlēšanas bija ļoti nozīmīgs solis um, uz priekšu. Jautājums par partiju finansējumu, ko arī kolēģis uh, uzdeva. Ko jūs novērojat um, šajā sakarā? Un arī vēlētos zināt um, par um, šiem spīdzināšanas gadījumiem cietumos Gruzijām kurus apliecināja fotogrāfijas publicētas eh, pāris dienas pirms vēlēšanām. Es atceros, ka pagājušo novembrī mūsu rezolūcijā mēs jau Sakašvilī valdību aicinājām jau tad izmeklēt situāciju cietumos un uzlabot um, ieslodzīto stāvokli. Kādas eh, bija jūsu iespējas tiekoties ar pilsonisko sabiedrību šajā sakarā un ko jūs uzskatāt, kas būtu jādara, lai uzlabotu šo situāciju? Paldies! Thank you. I would like to ask uh, colleagues Es gribētu vaicāt um, kolēģiem novērotājiem par to, vai viņi sekoja situācijai arī pēc balsošanas un balsošanas skaitī, balsojuma skaitīšanas laikām. 11 um, apgabalos um, vēlēšanu komitejas komitejā es, eh, bija eh, draudi no kandidāta, kurš eh, pie, vēlējās izdarīt spiedienu, baidoties nepanākt konstitucionālo vairākumu. Kā tas bija sakas pēc šī izdarītā kandidāta spiediena? Un vai vēlēšana komitejas kaut kādā veidā mainīja rezultātus? Un kā jūs skatījumā tas eh, izskatās eh, demokrātiskajā ziņā? Děkuji vám. Paldies priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem. Par faktu, ka viena daļa no delegācijas eh, sniedza uh, savu preses eh, paziņojumu. Es par to neko nevaru teikt. Es eh, konsultējos par mūsu nostāju ar visiem priekšsādātājiem un visiem kolēģiem. Un eh, tas ir oficiālais preses paziņojums no mūsu delegācijas puses. Kas attiecas uz vēlēšanu kampaņas finansējumu, tas ir jautājums, ko uzdeva um, Vojska kungs un Lunāčeks kundze. Jā, vēlēšanu kampaņas finansējums bija viens no svarīgiem tematiem, par kuru mēs diskutējām ar politisko partiju pārstāvjiem un arī nevalstiskajām organizācijām. Gruzijā ir ļoti stingrs likums par to, kā ir uh, regulējams vēlēšanu kampaņas regu, uh, finansējums. Šo likumu vairāk kārt uh, pārbaudījām, tā ievērošana, cik man zināms, gan reiz vai 70 gadījumos bija sūdzības, pie kurām tika strādāts un tika uzlikti lieli naudas sodi par pārkāpumiem ir arī fakts, ka apmēram 90% no šīs soda naudas un no šīm sūdzībām bija vērstas pret eh, vēlēšanu uzvarētāju, pret eh, partiju Gruzijas sapnis. Bet tomēr abas partijas ir iztērējušas lielu naudu šajā polarizētās vēlēšana cīņas laikā. Kas attiec uz nākotni? noteikumi vēlēšanu kampaņai. Par to man jāsaka, ka Gruzija ir pieņēmusi ļoti labu vēlēšanu likumu un to arī ievēro principā. Vēlēšana kampaņas noteikums nosaka šis likums. Vēlēšana kampaņa bija ļoti polarizēta. Gruzija cilvēki, Gruzijas iedzīvotāji ir samērā emocionāli, un, uh, protams, ka, ja runa ir par pašu valsts nākotni, tur jārēķinās ar emocijām. Ko mēs varam darīt? Es domāju, ka Eiropas parlaments var spēlēt nozīmīgu lomu. Esmu runājis ar uh, Gruzijas parlamenta deputātiem un uh, mēs gaidām arī kādu vērtējumu sniegs uh, otra puse. Paraucīsimies, diskutēsim ar kolēģiem, un mēs darīsim visu, lai arī mūsu kolēģi Gruzijā, Eironest ietvaros un uh, partner, partnerības uh, ietvaros tiks arvien vairāk iekļautas kopējās darbības, kas attiecas uz spēcināšanu cietumos. 18. septembrī, 12 dienas pirms eh, vēlēšanām, tika publiskoti dati un bija redzējums eh, televīzijā par spīdzināšanām cietumos. Tas satricināja visu Grūzijas sabiedrību. Šis jautājums visiem bija ļoti svarīgs Daudz iesaistījās, valdība ļoti ātri reaģēja, divi ministri atkāpās, daudzi tika apcietināti. Man jāsaka, ka bez šaubām šis skandāls atstāja lielu ietekmi uz eh, vēlēšanu noris un rezultātiem. Manuprāt, Gruzijas sabiedrība un politika pievērš lielu uzmanību situācijai cietumos, un esmu pārliecināts, ka tas sniegs ieguldījumu, lai cietumi tiktu vairāk kontrolēti un lai situācija tajos uzlabotos. Manuprāt, mēs kopā ar Gruzijas partneriem to visu vēlreiz pārunāsim, un es domāju, ka viņi būs ieinteresēti panākt progresu. Kolēģis Landsberģis, viņš ir mūsu delegācijas uh, priekšēdētāja vietnieks izteicās par situāciju pirms un pēc vēlēšanām. Situācija bija ļoti emocionāla. Pilsoņi divas uh, stundas pirms vēlēšanu beigām jau svinēja uz ielām. Mēs visu Tiflisā redzējām jaunu cilvēku grupas, tur bija arī vecāki, iedzīvotāji, Gruzijas sapņa tēkrekliņos. Es redzēju jaunus cilvēkus, uh, kas uh, izdalīja zilus karogus, tas arī ir Gruzijas sapņa simbols. Un lielajā tirgus laukumā vakarā es redzēju desmitiem tūkstošu laimīgu pilsoņu, kas svinēja. Es un neviens no mūsu delegācijas neredzēja nekādu tādu iebaidīšanu vai kaut ko ļoti uzkrītošu vēlēšanu iecirkņos. Uh, Gruzijas sapņa atbalstītāji arī visu vēroja un ļoti liela interesi gaidīja rezultātus. Mēs uh, nekur neredzējām, kāds tiktu piespiests balsot. Balsu skaitīšanā viss notika bez noteikumiem, nebija nekāds spiediens, uh, eh, tik skaitīts svētām durvīm. Un eh, mēs noteikti arī vēl prezentēsim visu šī procesa kopijas rezultātus. Paldies, paldies, kolēģi, vēlreiz paldies par jūsu ziņojumu un par darbu, kuru jūs kopā ar citiem kolēģiem esat veicis. Tagad mēs varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta seminārs par stāvokli Ukrainā pirms parlamenta vēlēšanām 2012. gadā un gatavošanos šīm vēlēšanām. Tur ir arī atsevišķa programma par šo pasākumu. To mēs veicam ar uh, Eiropas Savienības Ukrainas parlamentāras sadarbības grupu uh, kolēģi Kovalu lūksim ieņemt vietu priekšā. Tagad būs 5 minūšu pārtraukums, un tad turpināsim darbu. Ich verzweifle. Thank you.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 Herzlich willkommen. Sirsnīgi sveicu jūs šeit. Sveicu jūs šajā sanāksmē. Šo sanāksmi organizējam kopā ar kolēģi Kovalu, kurš ir eh, delegācijas vadītājs attiecībām ar Ukrainu. Un arī Eiropas parlamenta vēlēšana novērošanas komisijas priekšsēdētājs. Un nedēļas sākumā viņš ar Galerkungu, vienu no saviem vietniekiem, jau bija devies sagatavošanas braucienā uz Kijevu, ja esmu pareizi informēts. Varbūt tas arī būtu jāņem vērā debatēs. Varbūt tad abi kolēģi varētu par to izteikties. Liels prieks, ka šodien varam sveikt mūsu vidū divus runātājus, divus viesus. Abi viņi ir ieradušies no Lielbritānijas, jo no turienes laikam ir vislabākais eh, pārskats par šo situāciju. Frau Katarīna Vol. Un tā ir Katarīna Volčuka no Birmingemas universitātes un eh, profesors Sāra Birča no Eseks universitātes. Un es domāju, ka Mēs no viņiem saņemsim ļoti labus ieteikumus, norādes. Volčuks kundze uh, ziņos par notikumu attīstību Ukrainā, par nesno situāciju, un Biršas kundze runās par sagatavošanos pašām vēlēšanām. Piedāvāju varbūt tagad Kovalu kungam teikt īsus ievadvārdus, pēc tam dot vārdu mūsu ekspertēm, tad varbūt dot vārdu Gāler kungam, un tad mēs varētu atklāt diskusijas. Vai jūs visi piekrītat? Šķiet, ka neviens neiebilst. Kovalu kungs, lūdzu jums vārds. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szczególnie dziękuję. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu īpaši jums pateikties par to, ka atradāt uh, laiku afet sanāksmē organizēt šodienas uzklausīšanu, kas bija manas uh, priekšlikums. Uh, un ideja. Mēs tagad uh, redzam, ka ir īpaši apstākļi. Eiropas parlaments ļoti interesēs par to, kas notiek Ukrainā. Un ir arī ļoti plaša novērošanas misija, kas dosies uz turieni. Un tāpēc gribētu pateikties Elmāram Brokam par atbalstu um, manai idejai. Kopā ar Gālera kungu mēs esam uh, cieši sadarbojušies lai uh, strādātu pie Ukrainas jautājumiem. Esam tikušies, tātad tikāmies uh, ar Ukrainas politisko pušu pārstāvjiem, runājām par sagatavošanos vēlēšanām, runājām arī ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Gribu īpaši uzsvērt, ka mums bija ļoti auglīga viedokļa apmaiņa uh, par gatavošanos vēlēšanām ar diviem, ļu, divām ļoti zināmām organizācijām, kas novēro um, Uh, vēlēšanas misijā. Es domāju par OPOR, kas ir uh, vēlēšana novērošanas organizācija, un ar uh, Ukrainas vēlētāju komiteju. Mēs esam tikušies arī ar uh, iestāžu pārstāvjiem un ar opozīcijas pārstāvjiem, runājam ar Centrālās vēlēšana komisijas pārstāvjiem. Tā spēlē būtisku lomu uh, Ukrainas vēlēšana sistēmā. Uh, Un tā informācija, ko esam savākuši šo tikšanos laikā, nozīmē, ka mēs esam gatavi galvenajai novērošanas misijai, kas notiks pēc divām nedēļām. Galvenā notikumi, e, kas noteiks mūsu darbu, būs saistīti ar to, ka politiskā situācija Ukrainā, protams, noteikti ietekmēs vēlēšanas. Uh, ņemot vērā to, ka uh, daudz no opozīcijas līderiem nevarēs piedalīties vēlēšanās, jo viņi ir cietumā. Noteikti vērosim, vai vēlēšanās tiks ieviests, ievērots jaunais likums par vēlēšanām. Tas tika pieņemts uh, nevis tieši pirms vēlēšanām, uh, tas uh, ir labi, bet uh, tātad parasti šie jaunie likumi tiek pieņemti tieši pirms vēlēšanām, un šis tā nebija, un tas ir labi. Un vēl viens labums šim likumam ir tāds, ka tur vienojās gan varas pārstāvi, gan opozīcija. Varbūt ne Boris Tarašoks, bet uh, citi opozīcijas uh, pārstāvi atbalstīja šī uh, vēlēšana likuma ieviešanu, bet tam ir arī daži trūkumi, runājot par vēlēšana likuma ieviešanu. Un uh, šajā jomā mums būs īpaši jāvēro uh, vairāki aspekti. Par ko es šeit domāju? Es domāju par to vēlēšanu daļu, kas uh, noritēs vairākuma vēlēšana apgabalos. Bija daudzi komentāri par šīm uh, vēlēšanām. Uh, Un tad vēl ir jautājums par vēlēšanu komisiju uh, sastāvu. Apgabalu um, līmenī opozīcijas partijām gandrīz nav iespējams piedalīties vēlēšanu novērošanā. Tas ir, uh, tā ir likuma kļūda, bet šodien mums ir jājautā, kā to labot, kā uh, šo efektu vājināt pirms vēlēšanām. Esam nonākuši pie uh, secinājumu ar Gāleru kungu, ka uh, mēs uh, pirms vēlēšanām, kad dosim uh, novērošanas misijā, tiksimies vēlreiz ar politiskiem līderiem. Varbūt tā nebūs tāda tehniska tikšanās, bet mēs tiksimies arī ar dažādiem politisko centru pārstāvjiem un arī ar Centrālas vēlēšana komisijas pārstāvjiem. Mēs ziņosim uh, par mūsu bažām, par vēlēšanu kodeksu, jeb likumu rakstiski uh, CVK pārstāvjiem, un uh, mums, es domāju, būs arī skaidrāka, skaidrāks priekšstats, kā šis jaunais likums var ietekmēt vēlēšanu norisi. Jāapspriež arī plašsaziņas līdzekļu darbs, ziņojot par vēlēšanām. un jārunā arī par eh, reklāmām, kā tiek uh, izmantot reklāmas liedzekļu priekšvēlēšanu kampaņā. Mēs neizdarīsim šodien, protams, nekādus secinājumus, mēs neapspriedīsim rezultātus. Uh, Eh, jo tad, kad mums būs iespēja novērot vēlēšanu procesu, tad, kad tas būs noslēdzies, tad mēs varēsim spriest, vai neatkarīgie mēdīja pirms vēlēšanām varēs sniegt pilnvērtīgu informāciju un brīvi darboties. Eh, šeit es domāju arī neatkarīgos televīzijas kanālus. Tātad tikai pēc tam, kad būs saņemta visa informācija, apkopot informāciju, tad uh, mums būs uh, pietiekami daudz materiālu, lai sniegtu tādu neitrālu izvērtējumu tam, kas notiek Ukrainā. Mūs ļoti labi uzņēma Ukrainā, visas politiskās puses gribēja mūs uzņemt un ar mums runāt, un mēs viņiem visiem lūdzām sniegt arī raktiski savus komentārus mums, tā, lai mēs tos varētu ņemt vērā Uh, lai varētu tos iekļaut mūsu uh, novērtējumā, ko sniegsim Ukrainas vēlēšanu procesam. Tiem, kuri piedalīsies vēlēšanu novērošanas misijā, uh, gribētu aicināt izmantot uh, laiku pirms vēlēšanām kā laiku pārdomām un šā laikā arī uh, papētīt, pavērot um, tās jomas, kurās uh, notiek zināmas lietas, gatavojoties vēlēšanām. Uh, Es domāju, ka laiks, ko ar Galekungu pavadījām Ukrainā, ļauj mums eh, jums pateikt, eh, kuras jomas būs eh, tās, kas būtu jānovēro, un tās būs jāizvērt arī pēc vēlēšanām. Bet šajā kontekstā šodienas diskusijas mums noteikti būs noderīgas ir virkne cilvēku, kas ir ieinteresēti Ukrainas vēlēšanās, ne tikai tie, kas dosies novērot vēlēšanas. Šodien uzklausīsim droši vien viņu komentārus. Un tad arī redzēsim, kas, kam būtu jāpievērš uzmanība šajās vēlēšanās. Salīdzinot ar iepriekšējām parlamentu un prezidentu vēlēšanām, mēs varēsim novērtēt, kāda, kā situācija ir mainījusies Ukrainā, vai vēlēšana sistēma ir attīstījusies, vai tā ir kļuvusi demokrātiskāka, plašāka, vai pilsoņiem ir lielākas iespējas ievēlēt savus tautas pārstāvis vai tieši pretēji. Un tas ir šīs dienas pasākuma mērķis. Paldies Broka kungam, uh, ka viņš to atbalstīja organizēt. Paldies ekspertiem, kas šodien ir ieradušies, un šī noteikti nebūs pēdējā sēde. Mm, jūsu uh, viedoklis noteikti uh, bruģējas ceļu mūsu darbam. Protams, mēs kā vēlētāji vēlēšanas novērošanas misija vērosim, kas notiek uh, vēlēšanās, bet jādomā arī par uh, plašāku politisko kontekstu, un ko Šņērska un Koksa uh, misija šeit jāpiemin. Es gribētu uzsvērt, ka vēl nekad mēs neesam izrādījuši tik plašu interesi par Ukrainu, tik cieši sadarbojušies ar šo valsti. Mūsu misija uh, ir e, aktīvs darbs, e, sadarboties arī ar Košņēvsku un Koksu misiju, tad vēl šodienas sanāksme, arī sadarbība ar NVO un e, pilsoņiem. Liels paldies! Un tagad došu vārdu Gālera kungam un tagad nodošu, protams, Broka kungam vārdu sēdz vadībā. Tātad tagad sāksim ar Katarīnu Volčaku. Thank you very much for the invitation. I'm Sims. Liels paldies par um, uzaicinājumu. Šķiet, ka es esmu tehnoloģiju ieskauta un uh, es ceru, ka neradīsies nekādas tehniskas problēmas. Runājot par Ukrainas situāciju un izpratni attiecībā uh, pret šo valsti un politisko situāciju, manuprāt, Eiropas parlaments ir pat labākā situācijā nekā vairāki akadēmiskie centri. Līdz ar to varbūt, ka arī es pat teikšu kaut ko tādu, ko jūs jau zināsiet. Jebkurā gadījumā es mēģināšu sniegt vispārīgu skatījumu, plašu skatījumu uz um, politisko situāciju iepriekšējos gados um, Ukrainā. Es ceru, ka jūs redzat karti. Sākšu īsi ar politisko attīstību. Es uh, sīkāk nerunāšu par uh, to, kas ir uh, noticis eh, kopš 2010. gada vēlēšanām. Eh, es varu tikai īsi pateikt, ka ir konstitucionālā prezidenta lomas restaurācija un vertikālās prezidenta varas eh, atkārtota ieviešana, kas nāk no prezidenta uz reģionālo līmeni. Tas ir saskaņā 96. gada Ukrainas konstitūciju, kas 2010. gadā tika atjaunota. Tas ir ļoti, tā ļoti skaidra tendence. Taču, kā jau ir ticis um, uh, daudzkārt minēts, um, ir samazināts mediju plurālisms. Ir um, vairākas uh, politiskās partijas to novērošanas. Um, un kāds tad būtu iemesls tam? Ir ievērots tas, ka ir tāda, ka administratīvo resursu spiediens uz uh, medijiem. Uh, mēģinot tos ietekmēt, um, atspoguļot politisko situāciju vienā vai otrā veidā. Un vēl arī ļoti nozīmīgs aspekts ir pašcenzūra. Mēdīja un žurnālisti atspoguļot politiskos notikumus, to starp vēlēšanas, tādā veidā, kas, viņaprāt, varētu tikt uztverts labvēlīgi. Un tas, es jau, es jau minēju šo gaidu jēdzienu no politiskajiem dalībniekiem Ukrainā. Kā tad um, tas viss tiek uztverts? Ir bijuši vairāk piemēri, un ir jāuztver tas, ka ir tātad šis um, likums par um, neslavas celšanu, kas um, ļoti lielā mērā ietekmē žurnālistu darbību un ir uh, radījis ļoti negatīvu reakciju sabiedrībā, nevalstisko organizāciju vidū, pilsoniskās sabiedrības vidū. Šis aspekts ir jāuzsver, jo tas mums norāda uz ļoti sarežģītu un um, kompleksu jēdzienu, kā interpretēt um, politisko situāciju. Un ir skaidrs, ka reģionu partija un prezidents Janukovičs nonākot pie varas. Um, tas, tas bija tāds kā mandāts, um, kā um, uzlabot um, ekonomisko situāciju. Tas uh, bija laiks, kad uh, Ukrainas kā ļoti smaga ekonomiskā krīze, un uh, iespējams tā bija viena no vissmagāk skartajām valstīm. Pašlaik mēs redzam zināmus uh, ekonomiskos uzlabojumus, taču ne tik lielā mērā, kā ticis gaidīts un ne tik lielā mērā, kā to sagaidījis elektorāts. Līdz ar to Janukovičam un reģionu partijai sniegtais mandāts nav pilnībā izpildīts vairāku iemeslu dēļ. Par spīti tam, ka ir bijušas eh, ļoti lielas gaidas sabiedrībā. Tajā pašā laikā neviena politiskā partija Ukrainā nav varējusi uzrādīt labus rezultātus, eh, attaisnojot eh, elektorāta cerības ekonomiskajā ziņā. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka ne visas um, partijas ir bijušas valdībā, kā piemēram Udara partija. Vai arī nav tikušas veiktas viņa laikā nekādas ekonomiskās reformas. Runājot par reģionu partiju, pēc pīt visam teiktiem, Ir skaidrs, ka Janukovičs un reģiona partija vēlas sasniegt um, starptautisko leģitimitāti, kuras elements, protams, ir um, vēlēšanu atzīšana par atbilstošu starptautiskajai praksē. Meklējot šo starptautisko leģitimitāti, partija vēlas konsolidēt varu Ukrainas iekšēnē. Un tas ļoti interesants fenomens, jo ir nepieciešams e, ne tikai prezidents, bet arī parlamentārais vairākums. Līdz ar to. Taču ir, zināmā mērā, tāds kā tā saucamās ģimenes uh, jēdziena dominēšana politikā. Ukrainā pašlaika nav runa par eh, tādu fenomenu, kā tas bija Kazahstānā vai Azerbaidžānā, taču tas ir jauns Ukrainas eh, fenomens, un eh, to ir ļoti grūti pašlaik sīkāk izskaidrot. Taču šajā partijā tad ir ļoti liela saliedētība pret opozīciju. Un šāda veida saliedētība, kohēzija, ir atsevišķs un jauns fenomens. Līdz ar to šī partija ir veikusi ļoti efektīvu un labu vēlēšanu kampaņu, vienu no labākajām visu partiju vidū, saskaņā ar pētījumiem, kurus eh, veikuši gandrīz 50 ukrāņu eksperti. Taču reģiona partija balstās ne tikai uz ekonomiskajiem aspektiem, bet arī uz eh, valodas eh, jautājumiem un geogrāfisko polarizāciju Ukrainām. Tas nav nekas jauns. Es parādīšu pāris kartes, kas um, atspoguļo to, ka balsošanas um, uh, tendences atspoguļo valodniecisko sadalījumu. Un nav runa par pašreizējām vēlēšanām, taču runa ir par arī par ilgāku laika posmu. Protesti un um, uh, šāda veida incidenti, kas ir atgadījušies, tā ir faktiski daļa no vēlēšanu kampaņas, kā mēģinājumi konsolidēt uh, balsojumus. Saskaņā ar uh, jaunākajiem pieejamiem datiem mēs varam redzēt uh, to, ka vismazāk, um, visvairāk etnisko uh, Krievu ir Dienvidu Austrumu reģionos. Mēs, diemžēl, nevaram detalizētāk skatīties um, skaitļus, taču jūs varat redzēt arī krāsas, ka Krievu valoda ir uh, dominē Dienvidu un Austrumu Ukrainā. Paskatīsimies, um, kādas. Uh, bija 2004. gada apstīdētās prezidenta vēlēšanas. Arī šeit mēs varam redzēt šo krāsu sadalījumu, ka Juščenko vislabāk uh, gājas uh, rietumu un centrālu Ukrainā, kas bija vitāla. Juščenko uzvarēja. Savukārt Janukoviča panākumi vislabākie bijuši, kā tas jau bijis paredzams, dienvidu un austrumu Ukrainā. Un šīs tendences eh, atkārtojas arī prezidenta vēlēšanu laikā. Un tas, eh, šis eh, stingrais sadalījums iespējams ir viens no redzamākajiem oranžās revolūcijas rezultātiem. Tajā pašā laikā, skatoties dziļāk, tas nav nemaz tik skaidri noteikts sadalījums, ko arī parāda pēdējās parlamentu vēlēšanas Ukrainā pirmās, eh, pirmo vietu sasniegšās partijas eh, rezultātus eh, varam redzēt šajā kartē. Zilā krāsa ir reģiona partijai un purpura krāsa savukārt ir tēvzemes partijai, jeb Vaļķivšķinas partijai, kas tātad ir Timošenko partija. Taču ieskatoties ciešāk, mēs varam redzēt, otrās vietas guvušo partiju, otro vietu guvušo partiju karti. Un šeit mēs varam redzēt, ka Timošenko partija bija otrā diezgan daudz uz reģionu, uz arī dienvidu un austrumu Ukrainā. Kas nozīmē to, ka Timošenko partija faktiski var tikt uzskatīta par tiešām nacionālu partiju visas valsts mērogām. Līdz ar to mēs nezinām, kā tādas partijas, kā jaunās partijas, piemēram, UDAR un citas partijas, kā un kā mēs um, varēsim redzēt turpmāko attīstību. Vai tā būs uh, šāda polarizēta attīstība vai kāds citāds sadalījums. Taču jebkurā gadījumā šķiet, ka valodas likums ir ļoti būtisks jautājums un uh, tas. Uh, arī palīdz šīm partijām saglabāt savus eh, varas reģionus eh, attiecīgajos, eh, attiecīgajās valsts daļās. Runājot par pašām vēlēšanām, saskaņā ar Ukrainas ekspertiem, un to arī apstiprina aptaujas dati, ir četras partijas, kuras visticamāk tiks pāri 5% barjerai. Šī barjera tika uzstādīta, un bija koalīcijas partijas, kas tika izslēgtas. Tātad ir četras partijas, um, kas um, varētu tās um, šos uh, barjeru pārkāpt. Tātad ir reģiona partija, Tēvzemes partija, Dara un Komunistiskā partija. Saskaņā ar pētījumu datiem, kas ir veikti septembrī Reģiona partija ir nedaudz priekšgalā, tad ir um, Tēvzemes partija un tad Udara partija. Aptaujas um, norāda to, ka tas varbūt š, e, šis pat varētu būt um, aizvien, stip, aizvien spēcīgāka tendence. Un skatoties tālāk, runāsim nedaudz par opozīciju. Šeit mēs varam runāt par divām galvenajām partijām, jo komunistisko partiju um, īsti nevar uzskatīt par um, ticamu opozīcijas partiju. Jo sevišķi tāpēc, ka tā galvenokārt sakņojas uh, dienvidu un austrumu Ukrainām. Tātad opozīcijas konceptu var attiecināt uz uh, Tēvzemes partiju un Udaru partiju. Nav nekādu šaubu, ka šo mm, Tēvzemes partiju vaina atsevišķi pēdējie notikumi tiesu un tieslietās. Taču, iekļaujot um, Timošenko, šīs tendences varētu arī mainīties. Es um, varu teikt arī to, ka šai partijai joprojām ir līdzīgs reitings, kā reģionu partijai. Uh, lai arī eksperti neuzskata, ka viņu kampaņa būtu ārkārtīgi efektīva. Udar ir jaunpienācēji šajās vēlēšanās. Tiem ir neatkarīga kampaņa, viņi atsakās pievienoties Tēvzemes partijai par spīti daudziem uzaicinājumiem. Un ir mažoritārijos reģionos neatkarīgi kandidāti. Partijas līderis Kličko Dažos, dažās aptaujās eh, pat eh, pārspēja Timošenko. Un tieši tāpēc arī šīs vēlēšanas ir būtiskas, jo iespējams eh, um, ir jāpaturprāt arī 2015. gada prezidenta vēlēšanas Ukrainā. Un šīs vēlēšanas sagatavo nākamajām vēlēšanām augsni. Kličko varētu būt potenciālais prezidents amata, amata kandidāts. Taču partijas eh, vēlēšanās vai nevēlēšanās eh, sadarboties ar tēvzemi, tēvzemes partija arī varētu būt noteicoša. Ukrainā tad arī šī polarizētā politikas izpratne un um, pie varas esošo partiju un neusticību pie varas esošajām partijām. Tāpat tā tad ir šīs vertikālās, um, varas vertikālas um, atjaunošana, un tas arī caurstrāvo vēlēšanu kampaņu. Es neesmu droši, cik daudz laika man vēl atlicis, taču šeit jūs varat redzēt um, vizuālu atspoguļojumu vienam no aptaujām, vienam, vienai no aptaujām, un šeit mēs varam redzēt, ka tas neietekmēs vēlēšanu rezultātu. Paldies. Tagad uh, vārds uh, profesorai Birčai. Ā, tomēr runātāja vēl nav pabeigusi. So, uh, please continue. Lūdzu, turpiniet. Sorry? Two minutes. Elections. <laughs> Jā, tad, tad uh, atgriežoties pie teiktām opozīcija, pieņemot jauno vēlēšanu sistēmu, um, ir pieņemts jauno politisku sistēmu, līdz ar to vēlēšanas notiek visnotaļ saspringtā gaisotnēm. Ukrainas politiķi ļoti bieži nonāk pie kompromisa, un pēc tam valsts uh, darbiniekiem ir jānonāk um, pie konkrētiem rezultātiem. Šādas izmaiņas ir eh, vēlēšana sistēmā jau ir atvēruši zināmā mērā Pandoras lādi un jau rodas ļoti daudz tehnisku sarešķījumu. Kāda varētu būt potenciālai scenāriji? Es mēģināšu modelēt um, ehm, situāciju un uh, vēlos teikt, ka aptaujo rezultāti nav īpaši reprezentatīvi, jo nekādā ziņā nevar liecināt par gala rezultātu. Ir um, jāsaprot, ka opozīcijas partijas um, varētu sasniegt labākus rezultātus nekā reģiona partija. Taču Vēlēšanu rezultāts noteikts uh, vienmandātu vēlēšanu apgabali. Vēlētājiem ir ļoti liels apjukums par um, to, kā rīkoties šajā jaunajā sistēmā. Taču, jebkurā gadījumā, Vismaz eh, teorētiski 45% eh, kandidāti no partijām ir neatkarīgi. Opozīcija visticamāk eh, tai klāsies sliktāk vienmandātu vēlēšanu gabalos nekā partijas sarakstos. Balstoties uz iepriekšējo parlamentu vēlēšanu pieredzi, mēs varam teikt, ka varētu būt pārkārtošanās pēc vēlēšanām Un tas varētu piesaistīt arī neatkarīgus deputātus, kā tas ir eh, noticis nākotnē, eh, kas noticis pagātnē. Līdz ar to ir ļoti grūti prognozēt, kāds varētu būt varas sadalījums, taču to joprojām kontrolē prezidents. Ukrainā ir daļēji prezident, eh, prezidentam noteikta sistēma politikā, un Tas eh, līdz ar to varētu arī sagatavot augsni 2015. gada prezidenta vēlēšanām. Paldies! Dziękuję. <clears throat> Dziękuję bardzo. I teraz proszę panią profesor. E, Paldies. Tagad vārds profesorai Sārai Berčē. Thank you very much. Uh... Lielas paldies. Pēc šīs vispārējās diskusijas par politisko kontekstu Ukrainā es gribētu detalizētāk parunāt par vēlēšanu procesu pašu un gribētu runāt par galvenajiem elementiem par kuriem tiek paustas bažas attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, starptautiskajiem uh, standartiem un labāko praksi un arī starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Ukraina. Sākumā varbūt uh, īsi pieminēšu uh, vēlēšana integritātes koncepciju, ko mēs sagaidām uh, starptautisko likumu ietverēs. Uh, Tātad ir virkne saistību, ko ir uzņēmušās demokrātiskās valstis. Un šeit ir trīs dažādi veidi, kā var uh, manipulēt vēlēšanas. Pirmkārt, ja vēlēšana likums ir tāds, kas uh, var noteikt, uh, tātad no, nu, ļa, pieļaut pārkāpumus vēlēšanās. Vēl uh, viens veids, ja priekšvēlēšana kampaņā tiek pārkāpt starptautiskie standarti, Un treškārt eh, vēlēšanas var manipulēt, ja administrīvais process eh, tiek eh, īstenots tādā veidā, kas var novest pie starptautisko tiesību pārkāpumiem. un ja kāds no šīm manipulācijām ir uh, pietiekami nopietns, tad var sākt vēlēšanas par kompromitētām. Tātad vēlēšanu eh, ticamība un integritāte nav tāds melns vai balts jautājums. Tur nav jautājums par to, vai uh, vēlēšanas ir pilnīgi brīvas un taisnīgas, vai pilnīgi eh, kompromitētas. Tur ir daudz pustoņu. Un tagad par vēlēšanu sistēmu. Uh, Ukrainā. Vienkārši informēšu jūs. No 90. līdz 94. gadam Ukrainā vēl bija eh, padomu sistēma, kas ir vienmandāta vēlēšana apgabali. 98. gadā viņi pārāja uz uh, jauktu sistēmu, kur pusi no deputātiem tika ievēlēti ar proporcionālo sarakstu starpniecību un otra puse ar šiem vienmandātu vēlēšana apgabaliem. Un no 2006 Uh, no 2006. gada tika notika pārējais pilnīgi proporcionāla sistēma ar 3% uh, barjeru. Un uh, Vojčaks kundze jau minēja šo jaukto sistēmu, kāda tagad būs, kāda bija arī 2002. gadā, kur 50% vietu aizņēma proporcionālā sarakstos ievēlēt un puse uh, no uh, šiem vienmandātā vēlēšanu gabaliem un ir 5% vēlēšanu barjera. Nav atļauts eh, partiju blokiem piedalīties vēlēšanās un uh, kandidāti nevar arī kandidēt abās sistēmās, uh, proporcionālajā un vienmandātu vēlēšana apgabala sistēmā. Šī atgriešanās pie jauktās sistēmas notika uh, 2010. gada vietējās vēlēšanās. Uh, un šajās vietējās vēlēšanās uh, bija virkne bāžu starptautiskā mērogā par to, kā tās tika noorganizētas, jo īpaši uh, pieeja balsošanai, tātad kā, kā varēja iekļūt vēlēšanu sarakstos, tātad vēlēšanu kandidāti. Šī sistēma tika apstrīdēta un bija aizliegt arī šie partiju bloku. Un tāpēc ir bažas par to, kas varētu notikt eh, šā gada parlamentu vēlēšanās. Tagad par parlamentu vēlēšanām, kas notikt, 20, eh, notiks 28. datumā šomēnes, par vēlēšanu sistēmu. Venecijas eh, komisija un ECO pieņēma kopīgu ziņojumu balstoties uz eh, pagājušā gada vēlēšanu likuma projektu un virkne jautājumu, ko viņi uzsvēra, joprojām nav atrisināti. Tātad pirmkārt eh, šo vēlēšanu bloku aizliekšana un nav īsti skaidrs, eh, kāds ir attaisnojums šim aizliegumam un demokrātijas izpratnē. Otrkārt, nav pietiekam tādu skaidru kritēriju attiecībā uz uh, robežām. Vēlēšana likumā uh, ir diezgan liels manevrēšanas iespējas, netiek dotas skaidrs vadlīnijas. Un uh, ir analizētas uh, tās robežas, kas ir noteikts vienmandātu vēlēšanu apgabaliem. Un uh, šeit uh, izskatās, ka uh, šīs robežas ir pārbīdīts, lai uh, atbalstītu zināms partijas vēlmes. Un eh, tā ir problēma, kad mēs atgriežamies pie šī vienmandāta vēlēšana apgabala sistēmas. Tur ir iespēja tad manipulēt ar šiem te robežām. Eh, ja ir vienots vēlēšana apgabals, kas ir visa valsts, tad ir, eh, šī problēma atkrīt ir paustas arī bāžas par priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanu, nepietiekam caurskatāmība, uh, nepietiekamas prasības partijām sniegt ziņas par to, no kurienes nāk nauda, kā tiek tērēta nauda, un nav noteikti arī tādi griesti e, kampaņu finansēšanai. E, šie noteikumi nav pietiekami attīstīti Ukrainā. Un šis ziņojums pauda arī bāžas par e, iespēju robežām attiecībā uz kandidēšanas tiesībām. Piemēram, ir aizliegts uh, kandidēt, ja jūs esat cietumā un ir krimināla sodāmība. Šis te Venēcijas ziņojums un ECO ziņojums runā par to, ka e, šeit e, tiek aizliegts uh, kandidēt cilvēkiem, kuri ir um, notiesāti, bet uh, tātad šeit ir tāds uh, pilnīgs aizliegums cilvēkiem kandidēt, ja viņi ir uh, sodīti tiesā, ja viņiem ir piespiests trīs sots. Šīs bažas, ko pauž šī vēlēšana likuma analīze un līdzinējā kampaņa arī rada uh, bažas attiecībā uz rīcību vēlēšanās. Pirmais punkts, acīm redzot, ir tāds, vai vēlēšanas varēs uztur, uzskatīt par brīvām un taisnīgām, ja opozīcijas līderi ir cietumā. Es domāju, ka šeit ir divi elementi. Pirmkārt, kā jau ECO un vēlēcijas komisija norāda, ka ja kāds ir eh, cietumā un nevar eh, iesniegt uh, prasīja pārskatīt vēlēšanu rezultātus, tad, protams, tas ir tiesība pārkāpums. Jā, protams, ka pilnībā tomēr nevar aizkavēt opozīciju kandidēt, bet šeit eh, ir nozīmīgi tas, ka ir virkne cilvēku, kuri nevar eh, kandidēt un iegūt kādu no 150 vietām parlamentā. Otrs punkts, ko šeit ir jāpiemina, ir tas, ka partijai ir grūti īstenot eh, priekšvēlēšanu kampaņu, ja to līderi, kuri eh, ir šīs partijas balss, eh, ja viņi ir cietumā. Protams, ka viņi tika izvēlēti, tāpēc, ka viņi ļoti labi pārstāv partiju, un ja viņi nav pieejami, tad ir jārunā par vārda brīvības pārkāpumiem un nespēju piedalīties priekšvēlēšanu kampaņā, kas ir nedaudz atšķirīgs jautājums no pieejas uh, kandidāta statusam. Un šis te otrais punkts, eh, tas, ka partijas nevar īstenot veiksmīgu priekšvēlēšanu kampaņu, tas, manuprāt, ir nopietnāks jautājums nekā šīs te aizliegums kādam kandidēt. Ja, tā būtu, ja tās būtu prezidenta vēlēšanas, tad šī te uh, aizliegums kandidēt būtu daudz nopietnāks jautājums, bet šajā pre, par, parlamentu vēlēšanu gadījumā uh, galvenā problēma ir tiešām uh, šī te mm, nespēja veikt pienācīgu priekšvēlēšanu kampaņu, ja partijas līderi ir cietumā. Otrs jautājums, kas tiek pacelts, ir pašsaziņas līdzekļu, jeb mēdīju brīvība, un to arī pieminēja Kovalkungs. Te ir dažādi elementi, tiek vajāti opozīcijas pārstāvi, apspiesti uh, ielu protesti, un arī uh, pašcenzūru, ko Vaičeks kundze minēja. Un tas, ko daudzi uzsver, kas ir uz vietas un uh, vēro plašsaziņas līdzekļus, ir tas, ka ir šāda baiļu atmosfēra Ukrainā. Proti, līdz ar to plašsaziņas līdzekļi nevar uh, pilnībā baudīt uh, izpausmas brīvību un uh, objektīvi atspogļot priekšvēlēšanu kampaņu. Uh, Vašeks kundze jau to minēja, tiek izmantoti administratīvie resursi, tātad eh, ļaunprātīga valsts resursu izmantošana partijas priekšvēlēšana kampaņas nolūkos. Tas ir problemātisks jautājums Ukrainā un arī citās valstīs eh, reģionā. I tas ir jau no kopš 91. gada, un cilvēki, kas vēro šo kampaņu, uh, arī to uzsver. Kavalkungs minēja arī partiju pārstāvniecību vēlēšanu komisijas. Tātad tas, kā tiek veidot šīs komisijas, nozīmē, ka uh, daudzām opozīcijas partijām nav pārāk plaša uh, pārstāvniecība šajās vēlēšanu komisijās, un tas arī rada bažas par uh, to, kā vēlēšana komisijas varētu strādāt vēlēšana laikā. Nu, tad es uh, gaidu pašu vēlēšanu dienu. Uh, tur varētu būt uh, citas lietas, kas parādīties jauns. Jaunums ir šajās vēlēšanās webkameru izvietošana vēlēšana apgabalos bet Ukraina nav pirmā, tas ir arī Krievijā, Gruzijā, Azerbaidžānā uh, tā bijis, un um, tiek uzskatīts, ka tādējādi var mazināt krāpniecību un uzlabot caurskatāmību. Un jā, uh, potenciāli uh, tas tā varētu būt, bet tiek paustas bažas par izmaksām, kas ir uh, nesen dzirdēju 124 tūkstoši ASV dolāru, ka, ko tas maksā šot, un uh, jautājums ir arī par to, cik tad šī webkamera var uh, aptvērt, tātad uh, šī webkamera nevar parādīt visu vēlēšanu iecirkni, tas tā vienkārši ir, un līdz ar to būs e, vietas, ko nevarēs nofilmēt, un tur var notikt lietas, ko tad nedokumentēs šīs webkameras. Uh, Un uh, webkameras arī neie, nenovēros tātad visus vēlēšanu aspektus, tikai šos vēlēšanu iecirkņus. Tātad uh, ir arī tehniski iemesli, kāpēc webkamera izvietošana vēlēšana iecirkņos uh, nebūtu pieņemama, ka tas nenovedīs pie pārkāpuma novēršanas. Un te ir vēl viens jautājums Tātad daudzās valstīs ir pieredze, ka cilvēki mazāk iet uz vēlēšanu apgabaliem, jo viņi zina, ka tur būs webkameras. Viņi neiet balsot, vārds sakot, mazinās vēlētāju aktivitāti. Un uh, vēlēšanu likums arī eh, dod zināmu patvaļu vietējiem vēlēšanu novēlotājiem apturēt uh, kaut kādus uh, incidentus. Tātad uh, jautājums, ko tad šie vēr, novērotāji var vispār darīt? Uh, cik tālu viņi var iet, eh, jo parasti starptautiskā prasa ir tāda, ka novērotiem nevajadzētu iejaukties vēlēšanu procesā. Vēl viens jautājums ir eh, šis likums, kas eh, ļauj um, vēlēšana komisijai pasludināt zināmus rezultātus par nederīgiem, uh, pamatojoties uz zināmiem iemesliem. Piemēram, ja ir bojāts vēlēšanu zīmes uh, vai pārtraukts kaut kādā veidā vēlēšanu process, piemēram, varētu būt tā, ka 5% no uh, vēlēšana zīmēm ir bojāts, un tas uh, var būtiski mainīt vēlēšanu rezultātu noteiktajā uh, reģionā bet eh, vēlēšana komisija nevarēs pamatoties uz šiem uh, notikumiem paziņot, ka šie vēlēšana rezultāti ir nederīgi. Un par vēlēšana rezultātu apstrīdēšanu. Šī problēma pastāv jau daudzus gadus Ukrainā. Ir ļoti sarežģītas procedūras, kā var apšaubīt eh, oficiāli vēlēšana rezultātus, un uh, rezultāts ir dažādi strīdi pēc uh, vēlēšanām, un šie uh, mehānismi vēl joprojām nav uzlaboti. Raugoties nākotnē, starptautiskie vēlēšana novērotāji noteikti būs nobažījušies par tiem jautājumiem, kurus es minēju, un arī citiem jautājumiem, par ko tiek šobrīd runāts Ukrainā uz vietas, bet es nedomāju, ka balstoties uz kaut ko, kas uh, līdz šim ir noticis, starptautiskie uh, vēlēšanu novērotāji pilnībā būtu gatavi norakstīt Ukrainas vēlēšanas, pasakot, ka tās ir pilnīgi netaisnīgas, nebrīvas un nedemokrātiskas, ka tās nav ticamas un tā tālāk. Es domāju, ka ņemot vērā to, kas līdz šim ir noticis, es domāju, ka drīzāk vēlēšanu novērotāji uh, arī neteiks, ka tās ir pilnībā brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Mēs, protams, nezinām, kāds būs galīgais ziņojums par šīm vēlēšanām, bet izskatās, ka līdzīgi kā ar citām Ukrainas vēlēšanām, eh, ka eh, vērtējums būs kaut kur pa vidu un eh, notikumi, kas notiks no šī brīža līdz vēlēšana procesa beigām, arī noteiks rezultātu. Ir virkne uh, aspektu priekšvēlēšanu kampaņā un pašās vēlēšanās, tā skaitā vēlēšanu caurskatāmību un cits jautājums, kas būs izšķirīgi svarīgi eh, vēlēšanu izvērtēšanā. Elections as, and also the, uh, uh the pre... Pašās vēlēšanās un uh, arī risinot strīdus noteikti būs daudz aspekti, kas uh, tiks izvērtēti. Tātad 28. oktobrī būs vēlēšanas. Uh, vispirms vajadzētu nogaidīt, ka tās notiks, tās pilnībā izvērtēt, uh, un tad varēs izdarīt secinājumus. Visi piekrīt, ka jau Vočeks Gonza teica, un citi runātāji, ka 2012. Uh, gada vēlēšanas būs labs indikators uh, Ukrainas politiskajai attīstībai un arī indikators attiecībā uz nākotni, proti raugoties uz uh, prezidentu vēlēšanām. Vispār pasaulē nav nekas neparasts, kā vēlēšanās ir kāpumi un kritumi, ir vienas vēlēšanas, kas ir ļoti veiksmīgas, un tad atkal sliktāk organizētas, un tad atkal varbūt labāk organizētas. Tātad eh, tas nav nekas neparasts, ko mēs vērojam Ukrainā. Būtu eh, pārsteidzošie, būtu tāda būtiska pasliktināšanās šajā Ukrainai svarīgajā laikā. Un tāpēc arī visa starptautiskā sabiedrība ir eh, ļoti nobežījusies par to, kas varētu notikt šogad Ukrainā. Paldies! Činkuja, bardzo paldies. Paldies, profesors Kundzei. par eh, šo ļoti detalizēto analīzi par vēlēšanu sagatavošanu. Es ceru, ka šodienas sanāks mums labi sagatavos uz vēlēšanu novērošanu un sniegs mums nepieciešamu informāciju, lai varētu interpretēt eh, pēc vēlēšanām vēlēšana rezultātus. Es gribētu lūgt Gālērkungam pateikt dažus vārdus, jo mēs kopā bijām Ukrainā un paraudzījāmies, kāda situācija ir Ukrainā, un kopā būsim aktīvi vēlēšanu novērošanas misijā. Paldies, priekšēdētāji! Vispirms paziņojums Liela Vācijas dienas avīze saka, ka Koks eh, Kvažņēvska ziņojums ir viņa rīcībā, tādēļ es uzrakstīju mūsu parlamentu priekšēdātājiem, lai man arī būtu piekļuve šim ziņojumam. Uh, un es ceru, ka arī citi kolēģi saņems piekļuvi. Es vienmēr domāju, ka ļoti nelāgu, ka deputāti ir pēdējie, kas saņem piekļuvi svarīgiem dokumentiem, tādēļ es gribēju to šeit eh, pateikt. Any... Turpināšu angļu valodā, lai nebūtu nekādu uh, pārpratumu. Un sākumā gribētu jau teikt, ka mans brauciens ar Kovalu kungu un kopā ar eh, tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runājām, un citiem, kas jau ir snieguši ziņojums un pagaidu ziņojums, es gribētu teikt, ka esmu nobažījies par situāciju un arī nobažījies salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām. Tāpēc, ka es domāju, ka te nav runa par gaišāku, pelēku vai tumšāku, pelēku, drūmāku situāciju vai mazāk drūmu, bet te ir runa par atšķirīgu pieeju attiecībā uz tiem, kas uh, organizē vēlēšanas. 2010. gadā bija cita pieeja. Manuprāt, tas ir skaidri redzams un redzams visā valstī. Sāksim ar plašsaziņas līdzekļiem. Par to jau tika runāts un jo īpaši Odi ir novērotāji pirmajā ziņojumā, un ir jāsaprot, ka televīzija ir tieši tas uh, pašasiņas līdzeklis, no kā cilvēks mēs informāciju, un ja mēs tā tā redzam, tad tas ir skaidrs. Tātad citēju, uh, mediju vide priekšlēšana kampaņā raksturojas ar to, ka uh, trūkst plurālismu tevelī, televīzijā. Uh, visā valstī televīzijas kanālos ir nepietiekams reklāmas tirgus un ir politizēti mēdīji, kur uzņēmumu atbalsta vadošo partiju. Televīzija, kas raida kritiskas programmas, saskars ar ierobežojumiem. Un tas bija citāts no šī pagaidu ziņojuma. Tagad ne tikai TVI, kas ir šis kritiskais kanāls, mūs satrauc, bet arī citi jautājumi. Un šī situācija ir atšķirīga no 2010. gada. Toreiz mēs visi bijām apmierināti un priecīgi uh, par to, ka bija ļoti plašs mēdīju spektrs un bija tiešām mēdīju brīvība, un tas ir mainījies ļoti būtiski. Un tas iet roku rokā ar uh, mēģinājumiem uh, pieņemt šo likumu. Labi, šis projekts tagad ir atsaukts pēc pirmā lasījuma, bet esmu diezgan eh, skaidrs, ka ja viņiem būs eh, vairākums atkal nākamajā parlamentā, tad šis likums tiks pieņemts. Un tā jau ir daļa no gatavošanās darbiem prezidenta vēlēšanām. Un tām tiešām vajadzētu būt eh, ļoti svarīgām. Šķiet, ka prezidentam tas ir ļoti svarīgs pasākums, redzot, kā viņš gatavojas. Uh, Tātad mediji, tas bija pirmkārt um, likuma trūkumi, par tiem jau tika runāts. Viens vēlēšana komisijas pārstāvs, ar kur mēs runājām, teica ļoti skaidri, uh, viņš arī tā neoficiāli tā kā distancējās, viņš teica, ka tas ir likums, ko gatavoja politiķi politiķiem. Tas, uh, viņa, tas bija viņa apraksts par šo vēlēšanu likumu. Un uh, ieviešot likumu, manuprāt, mēs tiešām arī redzam šos, šīs iespējas apiet likumu un nepilnības. Mēs redzam, ka nav skaidrs vadlīnijas ieviešanas iestādēm, kas tad ir precīzi uzskatāms par balsu pirkšanu, piemēram. Un uh, es piekrītu, ka uh, nevar vainot uh, noteikums krimināla likumā, piemēram, jo šeit likumā nav precīzi noteikts vadlīnijas, kas ir kas. Un skandalos aspekts ir e, vēlēšanu komisiju sastāvs. Šeit gribētu citēt tikai Eiropas padomas parlamentārās asamblējas e, vēlēšanu misijas e, novērotāji, tātad novērošana visais, tas ir Andrejs Gross no Šveices, procedūra, kā izveido uh, Um, vēlēšana komisijas, vai tas atbilst uh, pad, Eiropas padomu standartiem, tad uh, Grauskungs saka, ka tas ir fars. Uh, vēlēšana komisija galvenais uzdevums no vietējā līdz centrālajiem līmenim būs izvēlēties uh, cilvēkus, kas uh, um, drīzāk uh, darbosies kā pārstāji, nevis kā spēlētāji. Tātad būs dažādas problēmas vēlēšanu komisiju darbā. Par valsts pirkšanu jau pieminēju. Un, eh, ja ir lēmumi, ko, kas tiek pieņemti, tad dažkārt identiskos gadījumos tiek pieņemti pilnīgi pretēji lēmumi. Tātad eh, nav skaidrs vadlīnijas, kas ir jāsaprot ar uh, to vai citu lietu. Uh, tika minēts, ka nav vienlīdzīgi spēles noteikumi, ka tiek izmantoti valsts uh, resursi valdošās partijas priekšvēlēšana kampaņai, tas ir plaši izplatīts, tiek uh, organizēti valstiski un pilsētas pasākumi, tie tiek pārvērsti partijas pasākumos, kas atbalsta valdošās partijas kandidātu. Un tas ir noticis arī iepriekšējās vēlēšanās, bet uh, toreiz tas bija tā līdzsvarotāk visā valstī, rietumos, austrumos. Tagad šķiet, ka tas ir tiešām tāds vienpusējs process. Un pēdējais punkts - šīs te fiktīvās partijas. Un tās ir tās, uh, uh, kuras uh, ir izveidotas, lai iritētu balsotājus, vēlētājus. Un tad, tad 50% eh, cilvēku, kas tik ievēlēti, jau, tiek, jau ir aizstāti ar citiem cilvēkiem. Tad, tad mēs redzam, kam ir paredzēts šīs partijas. Protams, tam ir eh, arī ietekme, jo īpašajās vienmandātu vēlēšana apgabalos, jo jebkura balss, kas eh, netiek nodot kādai no lielajām divām vai trim partijām, tā uh, ir balss, kas atbalsta tendenciāli lielāko partiju, un mēs zinām, kur tā ir. Un visbeidzot, es nereiķinos ne ar kādām aptaujām, kas tiek organizētas vēlēšana, priekšvēlēšana laikā, jo mēs, mums vienkārši jāskatās, kas Ukrainā to visu organizē. Tas ir tāds uh, pasākums, kuras, mē, kur mērķis ir ietekmēt uh, viedokli, rast, radīt satraukumu un nevis tas atspoguļo patieso situāciju. Paskatīsimies, uh, kāda šī situācija būs vēlēšana dienā. Un, protams, ja opozīcijas partijas līderi ir cietumā, tad tas ietekmē situāciju. 2004. gadā, kad Janukovičs uh, manipulēja šīs vēlēšanas, viņš uh, pamatoti uh, tika atstāts uh, politikā un nevis sūdzēts tiesā. Bet, nu, jāskatās, kā būs tagad. Tas noteikti ietekmēs situāciju, un tas liecina par vēlēšanu kvalitāti. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies, paldies. Ir pietiekušies četri runātāji. Es domāju, ka mums vajadzētu tad arī slēgt runātāju sarakstu. Sarjuši Vojas, kas kā piektais vēl tiek pievienots runātāju sarakstā, viņš būs pēdējais, kurš izteiksies. Labi, Ručakungs, uh, eh, seši runātāji. Tagad es slēdzu runātāju sarakstu. Katram runājam maksimāli pusotra minūte, lai arī mūsu viesiem būtu iespēja atbildēt uz jautājumiem. Harms skundze vēl vēlas kaut ko teikt. Nu, labi, Harms skundze patiešām ir pati pēdējā runātāja. Līdz ar to es slēdzu runātāju sarakstu un uh, lūgtu jūs visus izteikties īsi. Mēs noteikti būsim vēl biežāk iespēja izteikties par Ukrainu. Uh, eh, Marijo Dāvidam vārds. Thank you very much. Lielas paldies, priekšstādātāja kungs. Es eh, te nedaudz sajaucu pogas. Vispirms paldies abiem viesiem, abām kolēģiem. Es vēlētos piebilst vienu lietu, kas um, nav minēta. Un te runa ir par um, dažādu veidu manipulācijām. Taču mēs neminējām tiesu manipulāciju. Un ne tikai tiesas veic šo manipulāciju, bet visa tieslietu sistēma, diemžēl, manuprāt, to dara darbojoties viena politiskā spēka interesēs. Es uh, eh, eh, var uzskatīt vairākus gadījumus, kad ir opozīcijas partijām bijušas um, problēmas ar vai nu pirmās iestādes tiesu vai citām, uh, citiem līmeņiem, un uh, es domāju, tas ļoti slikts uh, tēls šai valstī. Saskaņā ar parametriem un tām vērtībām, kuras mēs gribētu redzēt arī Ukrainā, un kādas piemīt mums, eh, tas eh, nekādā gadījumā nenāk par labu. Ehm, papildinot Maikla teikto par partijām, es eh, varu teikt, ka šeit pastāv tā saucamais tehnisko kandidātu fenomens, kas nozīmē to, ka tā kā mēs to redzam arī šeit um, parlamentā, um, šādos gadījumos. Um, uh, tiesa, diemžēl, neko nedara šajā sakrā. Rodas iespējas, ka mēs jau esam izlēmuši, vai vēlēšanas būs uzskatīts pēc spēkā esošām vai nē. Taču vienā no jūsu slaidiem bija jautājums par cerskatāmu vēlēšanu dienu. Es uzskatu, ka demokrātija ir process, un mūsu pārmetumi ir eh, par to, ka šis eh, process netiek ievērots. Paldies! Uh, thank you, Mr. President, and indeed. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šajā tāpā tādi cilvēki kā mēs bijām jau 2004. gadā, un um, esam bijuši novērotāji daudzās vēlēšanās. Uzskatu, ka šis ir kritisks mirklis um, ģeopolitiskai orientācijai šai lielajai valstī. Vai um, šī valsts pievērsīsies um, Maskavai vai Eiroatlantiskajai pusē? Tad, tad mēs um, būsim liecinieki tam, vai šīs būs brīvas vēlēšanas saskaņā starptautiskajām normām, vai arī ne. Jautājums būtu tāds, vai būtu kādi precedenti, ko varētu izmantot um, ECO misiju vadībai, vai būtu kādi scenāriji, kā rīkoties, kad, piemēram, um, opozīcijas pārstāvji tiek um, izlodīti cietumā selektīvi, ar viņiem apējoties. Vai būtu kāda um, pieredze? Visticamāk, gan ne no mūsu prakses. Es um, var teikt, ka atceroties 2004. gadu, kad eh, parlamenta asambleja, Eiropas padome un eh, parlamenta asamblejas starptautiskajās organizācijās, kā arī uh, Trojka, nu, tur mēs bijām tādi jaunākie partneri. Un um, 2004. gadā bija ļoti daudz elementu, lai panāktu to, ka veiksmīgi norisinātos pirmais, eh, pirmā vēlēšanu kārta, kur piedalījās eh, arī Janukovičs. Vai būtu kādas iespējas izdot atsevišķu ziņojumu, ja nav apmierinātība ar ECO vispārējām tendencēm? Jau Ukrainas presēm ir šādas tendences, un es par to runāju vēlreiz. Vai jūs uzskatāt, ka būtu iespējams eh, parlamentam nāk klajā ar atsevišķu ziņojumu, ja būtu tāda nepieciešamība? Ah. One and a half minutes, I think we have said, otherwise we... Pusotra minūte, man šķiet, eh, es teicu citādi, mēs pasniegsim laiku. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājkungs, paldies par šīs uzklausīšanas rīkošanu, kas neapšaubāma ļoti noderīga, ar ļoti daudz informācijas, ko esam uzzinājuši. Es gribētu uzsvērt to, ka mums vajadzētu izmantot šo informāciju, taču mums vajadzētu izvairīties no, par katru cenu no tā, ka mēs nu, izdarām secinājumus pirms eh, viss ir beidzies. Es piekrītu, ka vēlēšanas ir process un tā nav viena diena, taču secinājumi būtu jāizdara beigās, procesa beigās. Tas ir ļoti būtiski. Arī tādēļ, lai mūsu secinājumiem būtu ticamība. Otrkārt, es domāju, ka, lai izteiktu mūsu bažas un šaubas, kā provizorisku brīdinājumu, um, Ir ļoti daudz dažādu traucējušu faktu, nepatīkamu faktu. Mēs esam uh, aicinājuši atbildīgas institūcijas pēc iespējas uzlabot situāciju, cik vien tas būtu iespējams nākamo divu nedēļu laikā. Es arī varu piebilst, ka beigu beigās mums ir jābūt eh, godīgiem, mums ir jāsniedz eh, neatkarīgs atzinums, taču to darot mēs neriekstam aizmirst, ka mēs esam politiķiem, ka mums ir mūsu ģeopolitiskās intereses un ka mūsu secinājumiem jābūt godīgiem, bet tiem ir arī jābūt konsekventiem ar mūsu ģeopolitisko un politisko darba kārtību. Un visbeidzot, tāda blakus piezīme ir ļoti daudz eh, problēmu un ļoti daudz liecinieku šīm problēmām, kā arī ļoti daudz um, trūkumu. Taču šāda veida trūkumi gan vājākās izpausmēs varētu būt sastopami arī dažās no mūsu dalībvalstīm. Līdz ar to varbūt vajadzētu to raudzīties nedaudz relatīvāk. Paldies. Thank you. As we have only. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies. Man būtu Jautājums eh, Ločikas kundzei. Jūs minējat komunistisko partiju, vai jūs varētu lūdzu par to pastāstīt nedaudz sīkāk un par šīs partijas lomu pēc vēlēšanām? Otrakārt, jūs aprakstījāt um, situāciju opozīcijas pusē, kur udara iespējams uh, gūs uh, panākumus. Kā jūs to varētu skaidrot? Um, viens no skaidrojumiem varētu būt tas, ka Timošenko Un otrs kandidāts ir mm, cietumā, bet varbūt, ka vienkārši cilvēki ir noguruši no agresīvā, negatīvā uzstādījuma tās zemes partijas kampaņām un citās institūcijās kopumā. Un treškārt, man ļoti patika jūsu etniskā karte, bet kā jūs skaidrotu to, ka, ja ir 12 miljoni Eh, krievalodīgo, kam krievaloda ir dzimtā valoda, savukārt ir 46 miljoni ukraiņu eh, etnisko iedzīvotāju. Un par spīti tam vienalga sevišķi vienmandātu vēlēšana apgabalos reģionu partija gūst pārsvaru. Kā jūs skatot to, kādēļ cilvēki balso par šo partiju? Paldies! Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāji Harms kundze. Manuprāt, viena lieta ir skaidra. Mēs dosimies uz šo vēlēšanu novērošanu ar garu sarakstu, kurā būs izskaitīti trūkumi un arī šaubas. Es domāju, ka mums nevajadzētu to slēpt. Šī vēlēšana novērošana nevarēs nonākt pie slēdziena, kādu mēs uh, izdarījām uh, pirms eh, vairākiem gadiem vēlēšanās Ukrainā. Mums nevajadzētu šeit slēpt savu viedokli, vajadzētu būt ļoti skaidriem. Bet Koksa un Kvazņevska ziņojums eh, sākotnēji nemaz nebija saistīti ar vēlēšanām. Tam bija humāna misija, tur bija runa par eh, tiesu procesu novērošanu, ko politisko grupu priekšsēdē konferencē e, prezentēja, bet automātiski tas parāda, ka uh, novērošanas um, misija nonākusi pie tādiem rezultātiem, kas pārsniedz viņu sākotnējo mandātu un uh, kas ir svarīgi arī vēlēšanu novērtējumā un vēlēšanu situācijas vērtējumā. Es ļoti priecājos arī par to, ka šis ziņojums tiks kopumā arī publiskots, jo tieši domājot arī par uh, Gālerkunga braucienu un Kovaja kunga braucienu, to varētu arī ļaunprātīgi izmantot, ir īpaši um, vērtējot vēlēšanas, bet uh, situācija Ukarāntas drīzāk uh, tiešām izgaismos, parādīs, kā tā ir. Es domāju, ka arī ļoti liela kļūda uh, vēlēšanu uh, vērtējumu saistīt ar ģeopolitisko vērtējumu, kurā mēs uh, paziņotu, ka šīs vēlēšanas gal galā parādīs, kāda, uz kādu virzienu uh, ies Ukraina, vai uz Krievijas pusi, vai uz rietumu pusi. Manuprāt, situācija Ukrainā ir tāda, ka šī valsts, tā ir nepieciešama funkcionējoša sasaiste ar abiem virzieniem. Tas ir saistīts gan ar Eiropas Savienību, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība, kas ar asociācijas nolīkumu ir izdarījusi piedāvājumu Ukrainai padziļinātai sadarbībai ar Eiropas Savienību, ka šī Eiropas Savienība nevarētu pieņemt tiesiskas valsts attīstību, demokrātisku attīstību. Paldies, Seriešu Vojska kungs. Uh, uh Paldies, priekšsādātājiem. Man būs trīs jautājumi. Pirmkārt, um, Šķiet, Bēķis kundz pre, prezentācija. Jūs teicāt, ka tie līderi, kas ir ieslodzījumā, tad tur bija šī jautājuma zīme klāt pielikta. Kādēļ tad jūs likāt šo jautājumu zīmi, runājot par šiem cietumā esošajiem līderiem? Es teiktu, ka šajā kontekstā lēmums um, slēpt uh, Kokas un Vašņevska ziņojumu ir nepareizi. Mans otrais um, jautājums būtu par, um, par šim single seats. Vienmanāt vēlēšanu apgabalu, apgabalu vietām. Tad, tad, vai tas būtu proporcionāli? vai kandidāti no Udara un um, Bekivšķinas, ir tēvzemes, būtu atsevišķi vai kā, kā citādi interpretēti kandidāti, un kā tad tas uh, mainīs rezultātus. Un mans trešais jautājums būtu, kā šīs negodīgās vēlēšanas ietekmēs uh, prezidentu vēlēšanas 2015. gadā, ņemot vērā to, ka spēle jau ir sākusies. Paldies! Lies paldies! Tagad um, ir um, divi, divas runātājas um, apgrieztā kārtībā. Esmu nedaudz apjucis. Paldies par jautājumiem. Tie ir ļoti stimulējoši. Taču es gribētu apkopot um, jautājumus par um, politiskiem līderiem ieslodzījumā. Kā jau teicu, tad um, šie ir divi dažādi jautājumi, runājot um, par prezidentu vēlēšanām. Taču parlamentu vēlēšanās, um, ņemot vērā to, ka tiek apstrīdētas šīs vēlēšanas, tad um, Un eh, kā tad mēs eh, varam skatīties uz to, ka ir šis eh, parlamentu vēlēšana traktējums šādā veidā? Jautājumi par cilvēktiesībām un par šo likum, vēlēšanu likumdošanu ir atsevišķi jautājumi. Un runājot par šo spē, iespēju piedalīties vēlēšanās, Sevišķi šajā gadījumā tas parādās. Citos gadījumos um, tas būtu pamats um, teikt, um, ka varam pilnīgi noteikti norakstīt šīs vēlēšanas. Taču runājot par precedentiem, arī es nezinu nekādus precedentus. Es par to domāju pirms uh, nācu uz šajien. Taču ir bijuši gadījumi, kuriem līderiem nav bijusi iespēja apstrīdēt um, vēlēšanu rezultātus un tie ir nonākuši ieslodzījumā, taču šāds gadījums nav bijis. Ir valstis, um, kas, uh, piemēram, Vainotā karaliste, kur ir visnotaļ uh, līdzīga likumdošana, kur um, ieslodzījuma likumdošana ir atšķirīga no vēlēšana likumdošanas un tā nav nekādas saiknes. Mm. Likumdošana nav galvenais bažavots. Eh, likum, galvenais bažas ir par to, kādēļ šis likums tiek piemērots. Un šī selektīvā pieeja, lūk, tās ir galvenās bažas. Taču, jebkurā gadījumā, identiska gadījuma nekad nebūs, jo katrai valstī ir individuāli apstākļi. Un, jebkurā gadījumā, nevar automātiski salīdzināt uh, valstis, jo tas ir atkarīgs no konteksta. Ir specifiski apstākļi, kas raksturīgi tikai Ukrainai. Kas attiecas uz um, vienmandātu vēlēšanu magabaliem un um, tēvzemes partijas uh, situāciju un to, ka būs um, šai partijai lielas grūtības salīdzinām ar otru partiju. Es domāju, ka vairums komentētāju un novērotāju jau iepriekšējās vēlēšanās teica, ka šeit būs nozīmīgas atšķirības, jo runājot um, par resursiem, sevišķi tas arī ir galveni, viens no galvenajiem iemesliem, un tieši tādēļ daudz cilvēku bija nobažījušies par šiem vienmandātu vēlēšanu apgabaliem, jo tieši šajos apgabalos resursu izmantojums bija galvenais bažu avots jau arī iepriekšējos gadījumos. Jo runa šeit ir um, par um, partijas administratīvo resursu izmantojumu, lai manipulētu vēlētāju viedokli šajos apgabalos. Līdz ar to pastāv bažas par to, kā klāsies opozīcijai šajos uh, apgabalos. Un um, Par 15. gadu jau runājam. Otra runātā lūdzu. Paldies. Jā, ļoti daudzi jautājumi bija ļoti trāpīgi, taču es eh, selektīvi uz tiem atbildēšu un jau iepriekš par to atvainojos. Kad mēs skatāmies eh, plašāku struktūras eh, kontekstu Ukrainā un skatāmies mēdījus un likumdošanas pārkāpumus, kā arī mediju brīvības pārkāpumus, uh, sevišķi atkarībā uz eh, attiecībās televīzijas kanāliem, ir tā, ka Ukrainā nav valsts televīzijas. Un līdz ar to ir tāds kā cīņas lauks politiskiem spēkiem medī, kas tikai paplašina problēmas. Ir šī pašcenzūra, un tad ir nosacījuma ierobežošana, kā arī citi nosacījumi, kas eh, rada papildu grūtības politiskajā kontekstā. Tāpat um, problēma, ka nav pietiekami stingras likumdošana šajā jautājumā. Tas nav, tā nav jauna problēma. Jo ļoti bieži ir tā, ka Ukrainā politiķi rada likums politiķiem, lai aizpildītu tukšumus. Taču Ukrainā ļoti nozīmīgi būtu ievērot to, ka ēlēš, vēlēšana laikā un pirms vēlēšanām ir jāvēro, kāda, kādā veidā šie Uh, likumdošanas tukšumu tiek aizpildīti. Ir skaidrs, ka tas um, var tikt darīts vai nu administratīvi, korekti, vai arī, lai uh, tas, tas tiek darīts pa labu vienai vai otrai partijai. Tas arī parādītu vēlēšanu kā tādu kvalitāti. Ir um, interesanti skatīties uz uh, šo spriedzi, saspīlējumu un politisko klimatu Ukrainām. Un to, ka tiek um, apstiprināts šis vēlēšana likums, un tad attiecīgi tiek izmantots vienā vai otrā veidā. Jebkurā gadījumā politiskie dalībnieki Ukrainā mēģina jau iepriekš prognozēt, um, kā viņi pieņemtie likumi, kā viņi pieņemtos likumus varētu izmantot politiskie pretinieki. Pastāv tehniski trūkumi, pastāv uh, atšķirīgs pieejas, kā tos risināt. Un vēl, protams, ir tiesu sistēma. Tas, ka trūksta stingras tiesu varas, un tas ir ļoti būtiski. Līdz ar to mēs nezinām, kāds ietekmēs vēlēšanu kvalitāti kopumā, taču ir jāsaprot, ka varbūt atšķirības starp struktūru un starp to, kā struktūru izmanto politiskie spēki. Īsi par komunistisko partiju. Tā, to faktiski mēdz norakstīt kā pensionāru partiju. Tas um, tā tiek radīta, tiek uzradīta, lai iegūtu vīlušos vēlētāju balsis no dienvidu un austrumu reģioniem. Ņemot vairāk ekonomiskos apsvērumus, ir visai maz ticams, ka šie pati varētu gūt panākumus, taču tā varētu rīkoties tā, ka ir skaidrs, ka neviena no valdušajām partijām nevarētu būt um, ticams um, partneris uh, šai partijai. Un līdz ar to diezin vai komunistiskajai uh, partijai varētu būt uh, jau kāda formāla vai neformāla līdz, um, līdzdalība partnerībā ar reģionu partiju. Tātad, ja būtu kāda kāds eh, skaits pareģojums, ko es varu pašlaik veikt, tad tas ir par komunistisko partiju. Udar ir interesanta partija. Tā ir or, eh, partija, kas ir tātad pēc oranžās revolūcijas ir eh, radusies un ir tāda, tāds svaigs politiskais spēks ar kličko vadībām, un tā ir visnotaļ efektīva politiskā kampaņa, to ļoti stingri pārstāv um, galvaspilsētām tā ļoti tuvu politiskajai um, pārstāvni, pārstāvniecībai, politiskajai elitei. Un tādējādi rodas tāds politiskais klimats, kurā līdzdalība prezidentam piedalīties ir patiešām ļoti būtiska. būšana klāt līdz šim ir tikusi marginalizēta, un tā ir ļoti būtiska. Tas tiek darīts, um, uh, lai panāktu pēc iespējas uh, pozitīvākus rezultātus. Paldies! Kovāja kungs lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsi komentārs par Tanokunga komentāru. Viņš runāja par mūsu darba metodēm. Mēs bijām nepārtrauktā kontaktā kopā ar Gāleru kungu, ar uh, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misiju, un mēs arī ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas padomi. Ar NATO šī lieta vēl nav īsti skaidra, bet ir pirmās norādes uz to, ka sadarbība veidojas ļoti pozitīvi. Es domāju, ka mēs esam tādā labā sastarpie sapratnē. Kāda izskatās situācija ar juridisko pusi? Paldies par šo jautājumu. Varbūt, ka vispirms vajadzētu liekt noskaidrot Eiropas parlamenta juridiskajam dienestam, kāda izskatās sadarbība arī konfliktu gadījumos, bet kopumā mans vērtējums ir tāds, ka sadarbība notiks bez problēmām. Arī Kālerkungs tāpat uzskata. Bet rodas problēma, jo Eiropas drošības sadarbības organizācijas misija nav galvenā misija. EDSO ir uh, organizācija, kas uh, jau izmanto savas tradicionālas metodes, kas jau ir attaisnojušas, un balsošana pati balsošanas diena ir daļa no vēlēšana, bet mēs analizējam visu vēlēšanu procesu un arī varas nodošanas eh, procesu pēc vēlēšanām. Protams, kas attiecas uz vēlēšanām kā tādām, vēlēšana dienā, tad ECO misija ir būtiska, un mēs izmantosim arī viņu sniegto informāciju. Tiek uzdot arī jautājumi, vai mūsu secinājumi ir jāvērtē arī politiski, ģeostrateģiski, vai tas vajadzētu veikt tehnisku vērtējumu. Ja tiek veikts politisks vērtējums, tad, protams, ir jāņem vērā dažādas politiskās intereses, arī atsevišķu Eiropas institūciju nostājas Mēs ņemsim vairāk, ko teiks arī Eiropas ārējās darbības dienests un tā vadītāji. Delegācija ir ļoti labi, veidot labs sastāvs. Mums ir parlamenta vicepriekšsēdētājs, arī AFET komitejas vicepriekšsēdētājs, ir pārstāvētas uh, visas politiskās grupas, mēs mēģināsim rast uh, līdzsvarotu risinājumu. Ceru, ka tas izdosies, jo līdz šim tas tā ir bijis. Uh, un nav bijuši nekādu konflikti delegācijas iekšienē. Līdz šim es neredzu nekādu sarežģījumu sadarboties ar uh, EDSO, uh, Eiropas ārējas darbības dienestu un Eiropas padomi. Viņi arī situāciju vērtē kā līdzīgu, bet citādi mums vajadzētu nogaidīt. Uh, laiks parādīs, kā situācija attīstās, skatoties uz juridiskiem aspektiem un uz jautājumu, cik liela mums ir autonomija un kā tas atstās ietekme uz sadarbību ar uh, organizācijām, citām organizācijām. Uz to visu es vēl paraudzīšos, un tad uh, lab, šāds uh, iep, iepriekšēji sagatavojies, es jums sniegšu vēl pārskatu, papildus pārskatu. Kas attiec uz vēlēšanu novērošanu, es domāju, ka tas atstās arī uz to iespaidu. Un tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Svarīgi ir, ka mēs kā vēlētāju novērotāji rīkotos un nepārkāptu mūsu mandāta ietvarus, tad eh, pēc, arī mūsu pēc vēlēšanas arī uzklausies. Gribētu arī noslēgumā sniegt dažus komentārus. Es domāju, ka vērtējums būs nec vēlēšana novērotāji. Un tas, tam nevajadzētu iekļaut tikai vēlēšana dienas tehniskos aspektus, bet tas nozīmē arī to, ka arī jāraugās uz to, kādas ir praktiskies norises, kāda ir juridiskā situācija, kā šeit ir arī jāraugās, ka Mēs to visu skatām tādā lielā kopsakarā. Gribu izteikt tikai pāris piezīmes. Trūkumi vienmēr ir bijuši tie, kas 2005. gadā veica vēlēšanu viltojumus. Tie nenokļuva cietumā, bet varēja būt kandidāti nākamajos vēlēšanos, bet jau kādiem ierobežojumiem. Tie, kas pēc, e, pret viņiem kandidēja pēdējās vēlēšanās, šodien ir cietumā. Tā jau tomēr ir starpība. Trūkumi nav vienkārši trūkumi, bet tur ir arī starpība. Tā ir kvalitatīva atšķirība. Tas ir jāņem vērā ir arī Eiropas parlamenta rezolūcija. Vai tas bija oktobris? 25. novembris 2010. gadā par eh, vietējo un reģionālo vēlēšanu vērtējumu. Visi eksperti teica, ka tās nebija tik brīvas vēlēšanas kā prezidenta vēlēšanas pirms tam, jo opozīcija Timošenko partija, piemēram, eh, vēlēšana iecirkņos nevarēja pieteikt savus kandidātus un līdzīgas lietas, un Eiropas parlaments skaidri teica, ka tas ir solis atpakaļ salīdzinājumā ar parlamenta vēlēšanām un eh, prezidenta vēlēšanām 2006. gadā un 2009. un 10. gadā. Es domāju, ka arī to vajadzētu ņemt vērā vērtējumā. Neviens nav nekāds eņģelis, un trūkumi vienmēr ir bijuši, bet tos viss nevar pabāzam vienu jumtu, tur ir kvalitatīva atšķirība. Tas ir jāvērtē ne tikai tehniskā nozīmē, kas ir noticis vēlēšana dienā, bet ir jāskatās arī, kādas iespējas ir opozīcijai. Daļa no viņu vadītājiem ir cietumā daļa no opozīcijas eh, reģionāliem kandidātiem ir milzīgās grūtības, kas attiecas uz viņu iespējām eh, vēlēšana procesā, viņiem pakļaut spiedienam. Un es domāju, ka tas, kas attiec uz mediju brīvību, lielākie raidkanāli pieder eh, ekonomikas ministram un ministra prezidenta vietniekam. To nevar vērtēt kā neatkarīgus medijus. TV1 mēs zinām, kas pat labam tur notiek ar šo kanālu. Pakāpeniski frekvences eh, tām tiek atņemtas, tā kā faktiski nekas tur nepaliek pāri. Un eh, iespējams, ka tur kaut kādu kanālu vēl pa vidu jaucas. Tie nav brīvi mediji, es domāju, ka tas arī ir eh, jā, jāpievieno kopējam vērtējumam. Uh, Es domāju, ka ne, kāds neveic šādu kopēju vērtējumu. Ja mēs to neveiksim, tad mēs uh, dabūsim ticamības problēmu. Neatkarīgi vērotāji, tiem ir jāveic vienots tāds vispārīgs vērtējums, un citādi mēs dabūsim problēmas, kā Eiros parlamenta novērotāji. To gribētu teikt. Mums noteikti nāks par labu tas, ka ir paplašinātais prezidijas. Otradien no rīta arī vēlētāju novērtētājiem būs iespēja tikties ar uh, priekšsēdētāju Kvažņevski un, un priekšsēdētāju Koksu. Un tur varēs uh, šos detalizētos ziņojumus vēl papildus paskaidrot. Tad šī selektīvā uh, tiesu sistēma, uh, tur būs vēl papildus skaidrojumi pa visu šo sistēmu, un tur varēs vēl detalizētāk. Sirsnīgs paldies, sirsnīgs paldies ekspertiem. Labi, ka jūs nesakojat vecam Britu principam. Helsita. Es viņu. Paldies.